Okay. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropadomas paziņojumi un komisijas paziņojumi par 18. un 19. oktobra Eiropadomas secinājumiem. Tagad došu vārdu Van Rompēkungam, sveicu viņu šajā zālē. Lūdzu. Priekšsēdētāji, kungi, dargie kolēģi, pēc īsas, bet ļoti izjustas Nobel balvas pieņemšanas, piešķiršanas Eiropas Savienībai eh, šo balvu mēs saņēmām par pagātnes sasniegumiem, un tas dod mums vēlēšanos dublēt mūsu iespēju strādāt nākotnē. Un tad visbeidzot, pēc vis tā mēs fokusējamies uz ekonomiskiem jautājumiem. Protams, runājam Eiropadomē un konkrēti par kompaktu līgumu izaugsmēju un nodarbinātībai īstenošanu, un arī mēs runājam par starposmu ziņojumu par ekonomiskās monetārās savienības padziļināšanu. Eiropadomē mēs runājam arī par ārlietu politikas jautājumu jautājumiem un arī pieskārāmies um, kandidāta vakancei Eiropas centrālās bankas padomē, par um, ko runāja gan es, gan arī jūsu prezidents sanāksmes sākumā. Eiropas Savienības uzdevums veicināt līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem ir viens no mērķiem, kas ir atzīmēts arī Eiropas Savienības līguma. Un tāpēc vakardienas balsojums, kas tika veikts ekonomikas eh, lietu komitejā, ir saprotams, jo tas mm, attiecās uz tik ļoti svarīgu orgānu kā Eiropas centrālā banka. Bet mm, es gribu atzīmēt, ka komitejas izvērtējums nav diskutējams, diskutējams jautājums. No savas puses var cīmēt, ka pagājušā nedēļa Eiropā domē es tiešām ļoti spēcīgi atbalstu ideju, ka vajadzētu piedāvāt sievietes kandidātes vakancēm Eiropas līmenī, it īpaši tādos ekonomiskos un finanšu sektoros, kur sievietes nav pārstāvēts īpaši acīm redzami. Es pasvītroju, ka mums ir jāstrādā rosinoši, mums ir jāatbalsta eh, tādu atbalstu tādu procesu attīstību. Un e, tātad es domāju, ka runājot par šo dzimumu līdztiesību, parlaments tomēr savu galējo lēmumu balstīs uz esošo kandidātu ECP izpildvalde kā vienīgo kritēriju, izmantojot profesionālo kvalifikāciju un zināšanas un pieredzi. Ļoti svarīgi ātri aizpildīt šo vakanci. Tagad es runāšu pārīšu pie citiem, pie ekonomiskiem jautājumiem, kas ir mūsu diskusiju centrā. Vispirms par nodarbinātību un izaugsmi. Mēs joprojām ciešam no izaugsmas trūkuma. 25 miljoni cilvēku ir bez darba Eiropas Savienībā, ļoti daudz no tiem ir jaunieši. Izaugsmas prognozes nākamajam gadam ir ļoti pieticīgas, ļoti mērens, un es apzinos, ko tas nozīmē mūsu sabiedrībām Vairākās valstīs e, šī pielāgošanās korekcija notiek sarežģītāk un grūtāk nekā bija paredzēts. Budžeta deficīti, konkurētspējas atjaunošana būs nepieciešami pasākumi, un tas būtu pat bijis vajadzīgs, ja Eirozonā nebūtu krīzes, tāpēc ļoti svarīgi ir šīs korekcijas un pārmaiņu sloks būtu vienmērīgi jāsadala un jādomā par mūsu politikām, kas ir tieši domātas bezdarba samazināšanai. Un šeit Eiropas Savienības instrumenti varētu arī palīdzēt. Radīt darba vietas un veidot sociāli iekļaujošu izaugsmi nozīm, joprojām ir mūsu augstākā prioritāte. Uh, un saistības, ko mēs esam uzņēmušies kompaktu līgumā, tās nevar atlikt uz vēlāku laiku. Mums ir jārīkojas izšķirīgi un jātiec pēc konkrētiem rezultātiem. Šeit gribētu runāt par 120 miljardu paketes īstenošanu, par ko mēs vienojamies jūnija mēnesī, arī gaida progresu vienotā tirgus jautājumos un arī ceru uz Eiropas stratēģijas līdz 20. gadam mērķu īstenošanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi veikt pasākumu pasākumus, kur mērķis ir veicināt mūsu e, nozaru konkurētspēju un jāizmanto arī visā pilnībā starptautiskās tirniecības potenciālu. Un e, novembrī mēs runāsim Eiropa padomē par e, daudzgad finanšu schēmu. Mums ir nepieciešams ES budžets, kas būtu orientēts uz izaugsmi, lai gan tas sastāv tikai 1% no Eiropas IKP. Tomēr, tā kā tas ir investīciju budžets, tam varētu būt milzīgi ietekme uz izaugsmi. Protams, konfidences atjaunošana Eirozonā ir ļoti svarīgs uzdevums. Tas arī saistīts ar debati par izaugsmi un pieprasījumu, un mēs e, esam jau panākuši zināms rezultāts, un došu tikai atsevišķi piemērs. Šie e, līkņu starpības ir būtiski samazinājušās Eirozonas valstī, publiskie deficīti tagad ir samazinājušies lielākā daļā valstu. Un arī eh, konkurētspēja un eksports ir labāks. Un pirms dažām nedēļām mēs uzsākam arī. Aizsākām arī Eiropas stabilitātes mehānismu darbību, un tagad eh, šajā mehānismā ir 700 miljārdu eiro liela summa. Un jāpiemina arī mūsu panākums sakarā ar banku uzraudzību. Runājot par Grieķijas e, gadījumu, arī šeit ir progress. E, Eirozonas valstu un valdību vadītāji ir atzīmējuši Grieķijas valdības centienus. Arī Eirogrupa darbojas šo jautājumu, vērtējot progresu, ņemot vērā visu to, kas ir nepieciešams turpmākai darbībai, arī trojkas darba sakarā. Godājumie deputāti, mūsu otrā lielākā debata skāra starposmu ziņojumu, ko es esmu izstrādājis e, sadarbībā ar komisijas priekšstādātājiem, arī Eirogrupu, Eiropas centrālo banku, arī ar četriem prezidentiem, priekšstādātājiem no parlamentu un arī ar jums kopā strādājot, Mārtiņš Šulci kungs. E, mēs konsultējāmies ar dalībvalstu pārstāvjiem, ar Eiropas parlamentu delegācijām un arī konkrēti es tikos ar atsevišķiem parlamenta referentiem un komiteju vadītājiem. Tas ir starp posma ziņojums, kur ir mērķis rast pamatojumu dažādām idejām, kas ir radušās, kuru mērķis ir panākt risinājums decembra mēnesī. Šajā ziņojumā ir pasvītrot konverģence un ir atzīmēta arī darbi, kas, kur jāpiestrādā arī turpmāk. Uh, Eiropa padome ir devusi man mandātu turpināt šo darbu un nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem decembrī, lai padome varētu virzīties uz priekšu, strādājot pie galvenajiem, galvenajiem aspektiem, uz kuriem mums būtu jābalsta patiesu monetāro savienību. Mūsu starposmu prioritāte bija progress finansiālās integrācijas ziņā. Jūnijā mēs vienojāmies par to, ka vajadzētu pārtraukt šo abortu lokus ar bankām un valstīm. Un mēs runājām par vienotu uzraudzības mehānismu, kas ļaut izvairīties no banku riskiem un arī šīs ēgas pārvietošanos pārobežām. Un tad Eiropa dome aicināja tālāk virzīties uz priekšu ar mērķi ziņot par pirmiem panākumiem uz 1. Eh, janvāru 2013. gadu. Tātad mēs vienojamies par finanšu ietvaru, un tad, kad mēs par to vienosimies, tad arī šis stabilitātes mehānisms, sāks, uzraudzības stabilitātes mehānisms sāks darboties no 2013. gada. Tad, kad mēs izveidosim šo uzraugošo institūciju, ir jāņem vērā uh, vairāk aspekti. Vispirms ir skaidri jādala ECB monetāros uzdevumus no Eiropas centrālās bankas uzraudzības funkcijām. Eiropas centrālā banka, viņai vajadzētu veikt uzraudzības funkciju tiešā un diferencētā veidā. Tas nozīmē, ka ir jāizmanto nacionālās iestādes uzraudzības uzdevumiem pēc iespējas vairāk. Mums šis uzraudzības mehānisms uh, ir izstrādās tā, lai tas net, netraucētu viet, vienota tirgus viengabalienībai, un visbeidzot mehānismam ir jābūt ietverošam un caurskatāmam visam. Viss dalībvalsts tiek aicinātas pievienoties šim mehānismam. Protams, te būs arī pārvaldības struktūra ar attiecīgām um, tiesībām un atbildības faktoriem. Šis mehānisms eh, ir svarīgs solis, lai veidot integrētu ietvaru finanšu sektoru pārvaldībā. Tad ir nepieciešama vēl arī citi soļi, kas arī jāspēr ātri, sakot ar nacionālo ieguldījumu harmonizēšanu, nacionālo lēmumu harmonizēšanu un eh, depozītu garantijas schēmām. Un tālāk būs vienot, vienotais mehānisms, ko piedāvās komisija. Kā jau mēs runājām jūnija mēnesī, stabilitātes mehānisma tiešā rekapitalizācija būs eh, iespējams viens efektīvs solis eh, pēc mehānismu izveides. Un mēs arī lūdzām, lai Eirogrupa iz, attiecīgos kriterijus izstrādā. Lai būtu stabila monetārā savienība, mums ir nepieciešams integrēts ietvers budžeta un ekonomikas politika. Es gribētu atkārtot mūsu instrumentus. Tā ir sešpaka, tā sauktā, un arī nākamā divpaka. Eiropas semestris ar um, valstī specifiskām rekomendācijām jaunais jaunā makroekonomiskā līdzsver trūkuma procedūru un arī stabilitātes koordinācijas un pārvaldības nolīgums. Tātad tas viss mums ir tomēr, lai nodrošinātu Eirozonas ilgtermiņa stabilitāti, mums ir jābūt spējīgiem labāk tikt galā ar ekonomiskiem satricinājumiem eh, un traucējumiem ekonomiskās konverģences ceļā tad eh, es esmu, ir arī atsevišķi jauni ceļi, ko es esmu atzīmējis ziņojumā. Esmu saņēmis mandātu, kas ļauj man strādāt kopā ar kolēģiem pie šī jautājuma līdz decembra mēnesim. Viens šāds ceļš vai pasākums ir eh, iespēja dalībvalstīm noslēgt individuālu līgumu ar Eiropas Savienības institūcijām, uzņemties attiecīgās saistības, tas ir reaģējot uz valsts specifiskajām rekomendācijām, ko izteiks padomu, tad tādā veidā veicinot izaugsmu un darba vietas. Vēl cits solis vai pasākums ir iespēja izstrādāt attiecīgu fiskālo kapacitāti eirozonai. Šī ir jauna ideja un tā ir tālāk jāizvērtē un attiecīgi par to varētu runāt sakarā ar jauno finanšu ietvaru, kaut gan tas nav saistīts ar šo sagatavošanas procesu, kas kas eh, šobrīd notiek. Vēl svarīgi atzīmēt demokrātiskās kontrolas principu. Šai kontrolē ir jānotiek tieši tai līmenī, kur tiek eh, pieņemti lēmumi. Un ir ļoti svarīgi arī padziļināt Eiropas monetāro savienību, saistot to ar Eiropas Savienības institucionāliem un tiesiskiem ietvariem. Un arī jāpatur šī savienība atvērta pret valstīm, kas nav eh, pagaidām Eirozonā. Tātad mums ir mūsu regulārs padomis, un es gribēju tikai pastāstīt par dažām strateģiskām diskusijām, kas ir notikuši šajās padomēs. Gribu runāt par divām tēmām. Vispirms mūsu attiecības ar Ķīnu. Gribētu atgriezties atpakaļ, un es pastāst, informēju Eiropas padomu par septembra samitu Ķīnā, kas bija ļoti pozitīvs samits. Droši vien zināsiet, ka Ķīna ir ļoti svarīgs partners Un šobrīd ir notiek uh, viņiem vadības maiņa. Mēs esam mainījušies ar saviem viedokļiem, informējām par mūsu viedokļu sakarā ar vadību, uh, sūtījām savu ziņojumus uz Pekinu. Šie paziņojumi bijuši gan viegli, gan sarežģīti. Un katrā ziņā notiek viedokļu apmaiņa un mēs esam gatavi informēt par progresu un tas notiks pēc nākamā samita Ķīnā, kas notiks 2013. gada rudenī. Otrkārt, mēs runājam arī par krīzi visā pasaulē, Sīrija, Irāna un Malī. E, tas, tā bija pirmā reize, kad mēs pirmo reizi runājām par, par e, notikumiem Malī Eiropadomas līmenī. Uh, Šeit situācija saistīta ar drošību, ar komentāro reģionālo ietekmi uz Sahels reģionu. Tas arī eh, varētu izraisīt draudus mūsu pašu drošībai. E, Eiropas Savienība sniedz ieguldījumu starptautiskiem pūliņiem, ko vada ANO, lai stabilizētu situāciju šajā reģionā, un mēs esam lēmuši arī akcelerēt savu plānošanu un izskatīt iespējas iespēju, kā Eiropa varētu iesaistīties militārās krīzes pārvaldības operācijā un atbalstīt eh, starptautiskos militāros spēkus saskaņā ar ANOR rezolūciju 2071. Visbeidzot, gribu pateikt, ka tas bija ļoti pozitīvs samits. Mums bija ļoti produktīva saruna par vienoto uzraudzības mehānismu. Un tagad līdz decembrim mēs strādāsim tālāk. Mēs domāsim par to, kā stiprināt mūsu ekonomisko un monetāro savienību. Uh, Un vislielākais ieguldījums eh, un mūsu mērķis ir atjaunot konfidenci Eirozonā. Paldies par uzmanību. Paldies, priekšsēdētāji, un tagad eh, došu vārdu Barozo kungam. Paldies, priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pagājušās nedēļas padoma bija pirmā no trīs paredzētām sanāksmēm šī rudenī. Mūsu mērķis ir panākt lēmumus, kas ievērojami ietekmēs īstermiņa stabilitāti un no ilgtermiņa mērķus. Vispirmām kārtām mums ir jāizceno kompaks par darbvietām un izaugsmi, ko mēs pieņēmām jūnijā. Realitāte ir tāda, ka krīze joprojām pastāv, daudz dalību valsts cīnās ar recesiju, bezdarbs ir pārāk augsts, un tas var uh, mazināt sociālo koheiziju, un nu, es ļoti labi apzinos uh, to, cik smagā situācijā dzīvo ļoti daudz Eiropas pilsoņu. Līdz ar to kompakta īstenošana ir ne tikai mūsu politiskās vēlmes parādīšana, tas ir arī jautājums par godīgumu un vienlīdzību. Dažās dalībvalstīs pilsoņi daudz ko upurē, jo situācija, ko radīs pārmērīgs parāds valsts sektorā un neatbildīga rīcība privātajā nozarē. Tādēļ mums ir jānodrošina cerības pilsoņiem ar uh, perspektīvu, ka atgriezies darba vietas un ka sabiedrība necietīs šajā krīzē. Komisija ir sniegus daudz priekšlikums un komentārs par šo kompaktu, bet uh, patiesība ir tāda, ka šajā kompaktā, kur ir arī 125 miljārdu investīciju pakete kopumā vēl nav īstenota. Ir panākts progress, bet tas nav pietiekams. Valstu un valdību vadītājiem es sniedzu ziņojumu par to, kas ir sasniegts, kur mēs netiekam uz priekšu un kādi ir paredzēti nākamie soļi. Un ir īstais solis, lai šie priekšlikumi pārvērstos par realitāti. Pāris piemēri. Nākamo divu mēnešu laikā jāpanāk vienošanās par riska kapitālu grāmatvedību un alternatīvu risku strīdu risinājumu. Bet ir jāpātrina darbs pie dažiem ris, priekšlikumiem, kas ir būtiski, lai vienotajā tirgū būtu godīga izaugsme. Nodokļi ietaupījumiem, to starp mandāti ar trešajām valstīm, profesionāla kvalifikācija, e-pārakstī. Mums ir politiski jāuzstāj, ka jāvirsās uz priekšu visā šajās jomā. Un es aicināju valdības iedzīvināt šo kompaktu par darbvietām un izaugsmi. Un tāpat es aicinu arī parlamentu spēlēt savu lomu, lai pabeigtu darbu pie tiesību darbu, kas ir šī kompakta elementi. Parādīsim mūsu pilsoņiem, ka mēs rūpējamies par izaugsmu un darba vietām. Runājot par izaugsmu, ir skaidrs, ka finanšu nozarei ir jāpalīdz uh, mūsu ekonomikas atveseļošanā. Un ir Jāsaka paldies par to, ka ir darbs ar FDN un pēc desmit valstu ieteikumiem šo pēcpusdienu komisija izdarīs priekšlikumu padomus lēmumam, kas uh, pilnvaros pilnveidoto sadarbību. Tas būs pirmais solis mūsu procedūrā, tāpat būs rīcības plāns par krāpniecību attiecībā uz nodokļiem un nodokļu nemaksāšanu un nodokļu paradīzēm. Un pēc nodarbinātas pakotnes pieņemšanas komisija līdz gada beigām ies, iesīs garantiju schēmu, nu, lai nodrošinātu, ka jaunieši, kas četrus mēnešus ir bez darba, saņemtu vai nu darba piedāvājumu, kādu uh, apmācības programmu vai praksi, un to atbalstīs Eiropas sociālais fonds, un mēs ieviesīsim arī kvalitātes ietvaru praksēm, lai jaunieši varētu pāriet no um, mācībām uz darbu. Mēs vēlamies izvairīties no zaudētas paudzes Eiropā. Deputāti, cienījamie deputāti, mums ne tikai šajā jautājumā ir jāīsteno mūsu politiskā griba, ir svarīgi, lai līdz gada beigām būtu panākta vienošanās par vienotu uzraudzības mehānismu bankām. Tas ir priekšnosacījums, lai tieši varētu rekapitalizēt bankas, izmantojot Eiropas stabilitātes mehānismu un tādēļ Eiropas Savienībā ir iespēja atgūt uzticību tam, ka tā spēja pieņemt smagus lēmumus krīzes laikā un nosūtīt tādu stabilitātes vēstījumu. Izmantosim šo iespēju un izteiksimies pilnīgi skaidri. Vienošanās par šiem nosacījumiem ir kā priekšnosacījums, lai vēl dziļāk integrētu mūsu ekonomisko un monetāro savienību. Par uzraudzības mehānismu bankām neierobežojot patreizējos likumdošanas procesus, Eiropa padomu apstiprināja daudz būtiskos principus, par, uz kuriem balstās komisijas priešlikumi. Tostarp arī jābūt pēc iespējas atklātākiem, runājot ar visām dalībvalstīm, kas vēlas piedalīties šajā procedūrā, kā mēs jau vairākas reizes esam atkārtojuši. Mums nav vajadzīgi jauni mūri Eiropā starp eiro dalībvalstīm un ne eiro dalībvalstīm. valstīm Tāpat tās ir jādomā par to, kādā līmenī mēs pieņemam lēmumus, kas ir nepieciešams arī darbā ar parlamentu, un lai būtu vienādi spēles noteikumi visiem vienā tā tirgus dalībniekiem. Un tas pats attiecas arī uz Eiropas centrālās bankas lomu, ir jābūt atbildīgai pāraudzībai un ir jābūt iespējām ietekmēt jebkuras problēmas risināšanas. Visos šajos jautājumos mēs eh, turpinam cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu. Vēl svarīgs elements ir tas, ka vienošanās ir jāpanāk līdz šā gada beigām. Es ceru, ka valstu valdības tagad uzņemsies un izpildīs šīs saistības, ko tās augstākajā līmenī ir pieņēmušas. Nedrīkstam aizmirst, kāpēc mēs šobrīd rīkojamies. Mēs esam atbildīgi par šo krīzi un tāpēc mums ir jāsarā šī negatīvā sasaikta te starp uh, valstu parādiem, un tāpēc komisija ir nākus klajā ar savu tabulu. Mēs uzskatām, ka vienotais pāraudzības mehānisms dos uh, labu zīmi gan investoriem, gan visiem citiem iesaistītiem. Eiropa padomē arī tika teikts, ka ir jāpieņem visi nosacījumi, kas attiec uz uh, nacionālo rezolūciju un depozītu garantiju garantiju ietvariem un uh, banku sanācijas jautājumiem, kā arī Nacionālajām banku depozītu garantijas schēmām. Tāpat tika aicināts vienoties par priekšlikumiem par banku kapitāla prasībām. Visos šajos jautājumos šis parlaments spēlē ļoti būtisku lomu un komisija strādās ar jums kopā tuvāko nedēļu laikā, lai ātri virzītos uz priekšu. Priekšsēdētāji godātie deputāti, pirms es uh, runāju tālāk, jāsaka, ka ir ļoti būtiski pabeigt eh, tā devēto divu dokumentu paketni. Tas ir ļoti būtiski, rēģējot pret krīzi, un Eiropas parlamenta interesēs ir eh, iesaistīt no fiskālā nolīguma pēc iespējas daudzāk instrumentu kopienas metodē, un to mēs arī darām ar šo te divu dokumentu pakotni. Tagad, kad Eiropas Savienības institūcijas un dalība valstis ir sākušas pārdomu procesu, domājot par eh, padziļinātāko Eiropas monetāro savienību, es piekrītu, ka divu dokumentu pakotne ir solis uz priekšu, un tas ir saistīts ar tālāko Eiropas monetārās savienības padziļināšanu. Runājot par šo padziļināšanu, valstu un valdību vadītāji arī tiek aicināti, balstoties uz pašreizējās Eiropadomas ziņojumā, Eirogrupā un Eiropas centrālajā bankā izteiktajiem paziņojumiem. Es ceru, ka Eiropas parlaments un prezidents Šulcs arī uh, atbalstu šo soļu. Run, runājot par tālākiem pasākumiem, pagājušajā mēnesī mēs iesniedzām pirms decembrī gaidāmās Eiropa padomes projektu attiecībā uz Eiropas monetāro savienību, un te tieši runa par šo padziļināšanu. Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, godātie deputāti, īpaši gribētu runāt par fiskālo kapacitāti ekonomiskajā monetārajā savienībā. Kā es jau sacīju, mm -hmm informējot šo parlamentu par stāvokli Eiropas Savienībā, mums ir jātīsta pilnībā aprīkota kopienas pārvaldība, lai arī uzlabotu fiskālo kapacitāti. Tas papildinās mūsu centienus, lai panāktu spēcīgāku un juridiski saistošāku ietvaru ekonomiskās politikas īstenošanai. Uh, un tādējādi mēs varēsim pārvarēt nelīdzsvarotības. Daudz, kas jau ir ticis izdarīts, piemēram, attiecībā uz sešu dokumentu pakotni un rekomendācijām, kas ir attiecīgi katrai dalību valstī, ir nepieciešams radīt konkrētus apstākļus, konkrētus stimulus un padarīt ekonomikas un monetāro savienību ilgtspējīgu. Šajā kontekstā līguma nosacījums starp dalību valstīm un komisiju ļoti būtiski, jo tādējādi uh, saistības, ko valsts saskaņā rekomendācijām ir uzņēmušās, tiktu sasaistītas ar to realizāciju. Mums ir jāsaka, ka tam nav nekāda sakara ar lēmumiem par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, par ko īpaši runāsim tuvāko nedēļu laikā. Priekšsēdētājs gribētu pateikties parlamentam par uh, labo sadarbību visos šajos jautājumos. Ir ļoti labi, ka mēs izmantojam Eiropas parlamentu viedokli katrā šajā solī daudz vairāk lēmumu tiks pieņemti Eiropas Savienības līmenī, un tāpēc ir nepieciešama lielāka atbildība. Un šī pārskata atbildība ir jānosaka līmenī, kurā lēmumi tiek pieņemti, un tas būs viens no principiem, kas būs pa pamatā mūsu sarunām par ekonomisko un monetāro savienību. Lielāka demokrātija nozīmē lielāku caurskatāmību un nelielāku sarežģītību, jo lēmumu pieņemšanas process Eiropā jau tā ir ļoti sarežģīts. Mehānismi, procedūras, tas padarīs Eiropu caurskatāmāku, un tieši tas ir nepieciešams mūsu pilsoņiem. Mums ir jāstrādā visiem kopā. Ir vēl vairāki pamatprincipi šīm reformām. Pirmkārt, mums ir jābalstās uz esošiem institucionāliem un juridiskajiem ietvariem, kas ir balstīti uz kopienu nolīgumiem. Tām ir jākalpo par pamatu, lai stiprinātu arī mūsu kopējā valūta eiro. Mums ir jānodrošina konverģence starp eksistējošajām un nākotnes eirozonas valstīm, un mums ir drīz Eiropas Savienībā būs 28 dalība valstis un jāņem vērā vienotā tirkus integritāte. Godātie deputāti, mūsu uzdevumi vēl nav sasniegt, neaizmirsīsim, ka bez izaugsmas kompakta, bez citiem instrumentiem mums ir vēl daudz citu uzdevumu. Es īpaši runāju par MFF. Daudzas valstis runā par investīcijām, par, jau, par nodarbinātības veicināšanu, par par investīcijām Eiropas līmenī, tas būs e, tāds kritisks pārbaudījums mūsu politikas īstenošanai. Šo samitu laikā mēs arī nosūtījām ļoti būtisku vēstījumu attiecībā uz Grieķiju Eirozonas līmenī. Es vēlos apsveikt secinājumus šajā sakarībā, kurā tika teikts, ka mēs sagaidām, ka Grieķija turpinās īstenot budžeta reformas un uh, pastiprinās centiens, lai ātri tiktu īstenot programma. Tas ir nepieciešams, lai uh, uzlabotu situāciju privātajā sektorā un situāciju ar privātajām investīcijām. Mēs panākuši to, ka turpinās izaugsmu, tas nodrošinās nākotnē Eirozonai. Tas ir ļoti būtiski. Un es tādējādi ceru, ka Grieķija paliks Eirozonā. Visbeidzot, Eiropa padomē tika runāts arī par mūsu ārējām attiecībām, strateģiskiem partneriem, tā skaitībā par Ķīnu, nepieciešamību turpināt mūsu darba kārtību attiecībā uz tirdzniecību. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropa šajā globalizētajā pasaulē turpina aizsargāt savas intereses. Taču atklātība ir ļoti būtiski, mēs domājam par izaicinājumiem attiecībā uz izaugsmu. Mēs nedrīkstam laist garām iespējas eh, panākt tālāk tirdzniecības liberalizāciju. Tas ir ļoti būtiski laikā, kad daudz mūsu iedzīvotāji bažīs par Eiropas Savienības spējām stāties pretīm šiem izaicinājumiem. Tāpēc ir ļoti būtiski, ka Eiropas kopiena sūta skaidru vēstījumu pasaulē ir nepieciešama spēcīga Eiropas Savienība. Ir svarīgi, lai mēs tiktu atzīti šajā kontinentā, kas vairāk nekā 60 gadus ir desis mums tik daudz labumu, bet mums ir arī pienākums un izaicinājums uz katru dienu parādīt šo drosmi, dienu dienā darīt to, kas ir jādara, pieņemt lēmums kas ir jāpieņem. Stiprinot un padziļinot monetāro savienību, mums ir jārīkojas kopā, mums ir jāraugās, lai Nobel miera prēvi, prēmija būtu tāds kā solis attiecībā uz mūsu nākotnes izaugsmu. Paldies! Paldies Barozo kungam, un tagad grupu vārdā. Vispirms tautas partijas grupu vārdā izteiksies Daula kungs, lūdzu. Parlamentāri priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji, padomas priekšsēdētāji, dargi kolēģi. Pēc rakstura esmu optimists Un optimisms ir realistisks. Tas balstās uz konkrētiem faktiem, uz to īstenošanu, realizāciju. Un e, mums ir jāņem vērā tas, ko mēs esam paveikuši e, šo 60 gadu laikā, un kas ir tikai pareizs sākums. Eiropas e, Savienībai piešķirtā Nobeļprēmija ir atzīšana par to, ko mēs esam kopīgi veidojuši 60 gadu laikā, bet tas ir arī pamudinājums iet tālāk. Un es domāju, Eiropā, un es ticu, ticu Eiropai, ticu kopienas metodei, es ticu Eiropas Savienības pievienotajai vērtībai, pateicoties tās kopienas kopējai politikai. Bet es ticu arī Eiropas investīcijām pateicoties mūsu uh, budžetam, kas katru gadu sniedz vairākus simtus miljardu eiro mūsu ekonomikā. Eiropai ir vajadzīgs uh, tās ambiciozās politikas, tās politikas, kas palīdzēs mūs, mums atrast izaugsmi. Un Lai mēs atgrieztos pie šīm politikām, ir nepieciešams ambiciozs budžets, un es domāju, mūsu priekšā uh, esošās debatas to labi parāda. Tāpēc es aicinu un uzsvaru ikvienu atbildību. Ir nepieciešams fi, eh, finanšu schēma, kas atbilst eh, mūsu ambīcijām, un mums ir līdz gada beigām jāpanāk vienošanās, ja mēs vēlamies palikt ticami ār, ārpasaules acīs. Pagājušās nedēļas Eiropadome ir īstenos jaunu etapu, pabeidzot mūsu ekonomisko savienību. Mēs eh, dzīvojam ekonomiskajā krīzē, un kļūda bija tā, ka mēs nerespektējām savas saistības un tos noteikumus, ko paši bijām noteikuši. Un šo pēdējo mēnešu laikā mēs esam uzņēmušies mūsu atbildību šeit parlamentā un pie, sagatavojuši vajadzīgos instrumentus. Ekonomiskās pārvaldības eh, paketi ir ar likuma spēku, bet tā ir jāpiemēro. Tas attiec arī uz divpaku, kuru mēs apspriežam un apspriedīsim šodien, un es domāju, ka mēs Eh, panāksim rezultātus maksimāli drīz. Mēs nedrīkstam aizmirst vairākus, vairākas nozares no mūsu kopīgās eh, likumdošanas, piemēram, banku nozaru, un mana grupa pret to izturas ļoti uzmanīgi, tāpēc mēs atbalstām padomas priekšlikumu izveidot Eiropas eh, banku uzraugu šajā ekonomikas nozarē. Un ikvienas bankas um, eh, bankrots var ietekmēt visu sistēmu. Ja banka sevi uzskata par pārāk lielu, lai bankrotētu, tad neviena banka eh, nav pārāk maza, lai tiktu uzraudzīta. Mēs par to esam pārliecināti. Mūsu pilsoņi, mūsu uzņēmumi un bankas pašas tam ir vajadzīga uzticība mūsu finanšu sistēmai. Tautas partijām Mēs esam apņēmušies darīt visu, lai e, Eiropa e, no krīzes izkļūtu stiprināta. Mēs ticām, ka Eiropa ir izcinājums. Nu jau gadus 20 vienotais tirgus ir mūsu kopīgie panākumi, bet, lai šie panākumi būtu ilgstoši, mums tie ir e, jāpabeidz. Mums ir jāpabeidz iesāktais darbs un jāuzliek par pienākumu valstu valdību vadītājiem vienotā tirgus trūkumus atrisināt. Un, Mums ir jādomā par digitālo vienāto tirgu. Citādi mēs katru gadu zaudējam ap miljārdu eiro no apgrozījuma. Dārgie kolēģi, Eiropa atrodas krustcelēs, atsevišķi vēlas eh, pārņemt eh, Eiropas Savienības kompetences un eh, reducēt Eiropu tikai uz tirsniecības darījumiem, bet mums ir jāceras Eiropas dibinātāju dibinātāju sākotnēji iecerētais, lai Eiropa varētu būt par piemēru visai pasaulē. Un mūsu darbības nākotnē tas ir stiprināt e, tirgus ekonomiku, solidaritāti, cilvēktiesību aizsardzību un it, it īpaši nestāvāk mūsu Eiropas vērtības. Padomas priekšsādātāja kungs, pilnīgi noteikti, un es to esmu vairāk reizi jau esmu atkārtojis, krīzes periodā ir jāpieņem lēmumi, un tad, kad tiek pieņemti lēmumi, var e, ieviesties atsevišķas kļūdas, bet vissliktākais, kas varētu notikt krīzes periodā, ir pārāk ilgi gaidīts, jo e, zaudējumi tad ir rēķināmi miljardos un es rēķinos ar jums, ka līdz gada beigām tiks sagatavots ļoti labs budžets. Tādā veidā mēs parādīsim savu labo gribu attiecībā uz ārpasauli un uz mūsu tirgiem. Es novēlu jums veiksmi darbā un drosmi, lai varētu eh, sagatavot to kā Ziemassvētku dāvanu mūsu eh, decembra sesijai. Paldies! Für die Fraktion. Paldies, un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Svalbodas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Van Rompēkungs, es vēlos sākt ar to, ar ko jūs beidzāt runājot par uh, dzimumu vienlīdzību un Eiropas centrālo banku. Man ir cits viedoklis attiecībā uz saturisko pusi. Saturiskā puse man ļoti lielu vilšanos sagātāja, un es gribētu Van Rompēkungam sacīt, mums ar to nepietiek, mēs neesam gatavi tas, ka jūs vienkārši akceptējat uh, šādu risinājumu. Es biju ticējis, ka mēs esam izveidojuši tādu kā tiltu, parlaments ir izveidojis tiltu, un viss, ko jūs sakat par dzimumu vienlīdzību, ir tas, jā, mums vēl nepietiek, mēs uh, nevēlamies aprakstīt situāciju, mēs gribam dzirdēt, uh, kā jūs domājat šo situāciju risināt, un es šo atbildi nesaklausīju, man ir ļoti žēl. Un tagad par padomi. Es domāju, ka. Uh, rezultāts bija neapmierinošs, varbūt tas nebija pavisam negatīvs, bet tur trūkst tādas substances, izaugsmas pakts. Uh, nu, es nav jau jā, 27, 28 dalību valstīm tas jau nav nekāds pārsteigums, ka izaugsmas pakts nedarbojas, bet ir mums ir jādomā, kā risināt tālāk, un izaugsmi jau nevar nodrošināt ar izaugsmas paktu. Žēl, ka mēs nevaram šodien tur pardziļināt runāt par to, kāpēc komisija joprojām neakceptē to, ko banka ir uh, atklājusi un kāda politika tiek īstenot, kas noved pie recesijas. Uh, liberāļi un tautas partijas grupa šādas diskusijas nepieļauj. Jūs nedrīkstat īstenot tādu politiku, kas veicina recesiju, ir jāveicina tāda politika, kas veicina izaugsmi. Un vai jūs nemanat to, ka nemitīgais bezdarbs iet roku rokā ar skepsi un Eiropas Savienības no, noraidīšanu? Tas ir pamatā šai nabadzībai un Markels kundze un Šoibls kungs daudz runā par budžetiem un superkomisāru, bet problēmas, kas mums ir šodien, netiek risinātas. Mēs jau redzam, cik svarīgi bija tas, ka François Alāns pateica, ka ir nepieciešams rīkoties. Tas nav jautājums, kas skar tikai Vāciju un Franciju. Uh, Te ir dažādi jēdzieni. Viens jēdziens ir tāds, kas saka, šie jautājumi ir svarīgi, mēs padomāsim, padomāsim par konventu, nu varbūt jau decembrī kaut ko darīsim, padomāsim par superkomisāru bet varbūt vajadzētu padomāt par sociālajām problēmām, kas tieši ietekmē šīs problēmas. To jūs nevēlties. Un problēmas Spānijā un Īrijā un problēmas ar rekapitalizētajām bankām, to jūs visu nevēlties risināt. Mēs, sociāldemokrāta frakcija, uh, cīnamies par to, lai bankas, banku sistēma tiktu salabota, lai ar pareiziem līdzekļiem. Un tāpēc šāda vilcināšanās taktika sastops ar mūsu pretestību. Runāt jā, bet risinājumi ir jārod, jo pretējā gadījumā Spānijā un Īrijā krīze padziļināsies un būs vēl lielāks bezdarbs, un tas mums šķiet absolūti nepieņemam. Un tāpēc vēlreiz sociālais jautājums. Van Rompēkungs, mums ir nepieciešama šī te piektā, šis piektais pīlārs sociālajiem jautājumiem. Tas ir vitāli svarīgi. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka sociālais jautājums tiek apspriests tikai ar dažos teikumos. Barozo kungs un Van Rompē kungs Jūs preses konferencē, preses konferencē sacījāt, ka jūs redzat šo sociālo situāciju. Mums ir jācīnās par sociālu Eiropu, tas mums ir nepieciešams. Mēs ļoti lepojamies ar Nobela balvu, un es arī izdalu piespraudas. Mēs kā sociāla demokrātiskā frakcija esam par to ļoti priecīgi, bet mums ir vispirms jānopelna šī uzslava. Un ja par to mēs saņemtu Nobel balvu, Nobel prēviju, tad mēs būsim lēpni, ka esam to paveikuši Eiropā, bet pagaidām mēs to neesam paveikuši, jo daudz eiropiešu domā tieši pretēji. Un vispēcot par Kameronu kungu, mums vajadzētu Kameronu kungam pateikt skaidru vienu lietu par budžetu Mums ir ļoti spēcīgs veto, bet ja jūs, Kameron kungs, uzliksiet savu veto, tad eh, būs joprojām arī šāds pats budžets, vienalga vai 12. vai 13. gadam. Es būšu priecīgs, ja Kamerona kungs parādīs, ka viņš nav ieinteresēts Eiropā, ja vēl citas valstis tā rīkosies. Ja Kamerons to nevēlas, nu labi, Tad mēs veidosim 2012. budžetu kā bāzi nākotnes budžetiem, bet vienu to es gribēju tikai Kamerona kungam pateikt. Nu, visbeidzot, nu, savādāk jau nevar Kamerona kungs aizvien vairāk un vairāk atkāpjas no Eiropas. Uh, Bet tad jau Kameram kungam, konservatīviem, liberāļiem apvienotajā karalistē ir jāizlēm, ja viņi nevēlas līdzdarboties, tad dariet to, bet tad arī nemēģiniet lemt līdz par to, kas šeit Eiropā notiek, jo Eiropā lem, lemšanas tiesības būtu jābūt tiem, kas iestājas par Eiropu, un tā vajadzētu izturēties arī Kameram kungam. Paldies! Paldies! Un tagad Alda grupas vārdā Ferhofstad kungam vārds lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, es uh, gribētu izteikt savu gandarījumu par lēmumu, kas ir pieņemts par Banku Savienību Eiropadomas gaitā. Un tomēr man jau likās, ka tas tika izlemts jūnijā. Bet labāk jau, lai Eiropadoma pieņem divreiz vienu un to pašu lēmumu, nekā nepieņem nekādus lēmumus. Esmu priecīgs redzēt, ka padoma priekšsēdētāja kungs beidzot piekrīt arī Eiropas parlamenta nostājai un komisijas nostājai. Jau no paša sākuma esam teikuši, ka sistēmai ir jābūt attiecināmai uz visām bankām. Tiešām absurda bija doma par to, ka vajadzētu uzraudzīt tikai daļu banku. Otrs komentārs ir par to, ko Svobodas kungs jau teica par laika grafiku. Jāsaka, es gan esmu mazāk pozitīvi noskaņots nekā Svobodas kungs. Laika grafiks, par kur viņi vienojās, ir saistīts ar ko? Nevar saprast ar Vācijas eh, vēlēšanu kalendāru. Man šķiet, ka tas tā ir, un es domāju, ka tas ir bezatbildīgi, ka mums jāgaida deviņi mēneši līdz tam brīdim, kad varam sākt ieviest kaut ko tādu, uh, kas ir jāpieņem tiesību aktu veido līdz šī gada beigām. Un šie deviņi mēneši ir jāgaida tādēļ, lai sagaidītu vēlēšanu rezultātus Vācijā. Nu, tā ir starpvaldība metode. Katru reizi mums ir jāgaida, ka kaut kādā valstī notiks vēlēšanas, vai nu tā būtu Francija, vai Itālija, vai tagad Vācija. Tad neko citu jau mēs nedaram, kā vien gaidām uz šiem vēlēšanu rezultātiem. Otrs do, um, komentārs ir par pašiem secinājumiem un par jūsu piedāvāto dokumentu dokumentu komisijas priekšsēdētā kungs. Daudzas idejas ir labas, bet dažas ir tādas nesaprotamas, piemēram, individuālie līgumi vai kontrakti. Es nedomāju, ka e, Eiropas Savienība ir kaut kāds privātu uzņēmums, kurš uh, darbojas pamatojoties uz līgumiem, ko dalībvalsts noslēdz ar Eiropas iestādēm. Nē, nē, mēs vēlamies saistošus tiesību aktus un kopīgu politiku. Otrs komentārs ir par savstarpējas atbildības uzņemšanos par parādiem. Barozo kungs, katru reizi es jums eh, lūdzu vienu un to pašu. Es jūs lūdzu piedāvāt priekšlikumu par sanācijas fondu un eiro obligāciju tirgus uzsākšanu, jo tas tas ir vienīgais veids, kas var nodrošināt procentu likmu samazināšanu Eiropas Savienībā. Ņemsim, piemēram, Sloveniju. Tā ir valsts, kurā uh, publiskais, kurā valsts parāds ir mazāks nekā 60%, fiskālais deficīts tajā ir 3%, un kāds ir procentu likmes? 6% Slovenija. Tādēļ, ka tas ir mazs tirgus un nevienus neinteresē, nevienu neinteresē Slovenijas valsts obligācijas. Eiro obligācijas vienīgais veids, kā atrisināt šo nelīdzsvaru. Mums ir jāapstiprina divpaka. Parlamenta nostāja ir ļoti skaidra. Ja nav nekāda priekšlikuma par sanāciju, kohēzijas fondu, tad mēs neapstiprināsim šo divpaku. Tieši tas pats attiec arī uz Šaubas kunga priekšlikumu. Viņš var teikt, jā, es gribu superkomisāru, kas būs atbildīgs par ekonomikas un monetāriem jautājumiem. Ne, nevienu soli nespērsim šajā virzienā, pat atbalstot šādu priekšlikumu kopumā, kamēr neparādās eh, priekšlikums par kopīgas atbildības uzņemšanos, par parādu, eh, ka, kamēr nav sanācijas fonda un nav eiro obligācija. Jo tas mēs esam skaidri pārliecināti, ka tas ir vienīgais risinājums, lai pārvarētu šo krīzi. Un visbeidzot, pavisam kaut kas savādāks, priekšsēdētāja kungs, pārsvārdos par Sīriju. Domāju, ir pienācis laiks Eiropadomē kaut ko darīt šajā jautājumā. Nobela miera prēmijas laureātam ir kaut kādas saistības. Mēs visi zinām, kas ir nepieciešams Sīrijā. Pēc iespējas ātrāk ir nepieciešams noteikt eh, lidoj, pārlidojumiem aizliegtu zonu, lai Asads vairs nevarētu turpināt darīt to, ko viņš dara tagad. Viņš izmanto savus gaisa spēkus, lai izslaktētu pats savu tautu. Uh, Katru dienu mēs dzirdam aizvien par jauniem upuriem, vesels pilsētas tiek pārvērsts drupās. Es domāju, ka tas ir skandalozi, ka ne Eiropa doma, ne Eiropas iestādes nav uzņēmušās savu atbildību uh, izteikties starptautiskajā arēnā par šo skandālu un izbeigt to paldies. Paldies Verhofstadt kungam, un tagad zaļo grupas vārdā Harmas kundzei dod vārdu godātie priekšsādātāju kungi, godātie kolēģi. Vispirms par eh, sieviešu tiesībām Eiropas Savienības institūcijām. Es gribētu sirsnīgi sveikt Redings kundzi. Es domāju, ka viņa ar savu priekšlikumu par kvotām ir pareiz rīkojusies. Visām kolēģiem komisārēm Eiropas komisijām Es gribētu teikt to, ka katra sieviete, kas šodien Eiropas komisijā ir izcīnījusi ietekmi un pilnvaras, viņām vajadzētu apzināties to, ka no vienas puses tas, protams, ir saistīts ar viņu kvalifikāciju un viņu varēšanu, bet no otras puses tas ir saistīts arī ar to, ka citas sievietes ir uh, panākušas, ka tiek likti lietā tādi instrumenti kā kvotas un šīm zināšanām. Uh, Un es domāju, ka Redings kundzei te tiešām bū, ir jāuzņemas šī te atbildība. Runājot par šiem jautājumiem. Barozo kungs, es sagaidu no jums, lai jūs uzņemtos pozitīvu iniciatīvu, kas varētu Eiropas komisijas lomu stiprināt šajā ziņā. Un es gribētu, lai jūs atbalstītu Redings kundzi. Par Mēršu kungu. Ir žēl, ka Mēršas kungs šķiet neatbalsta Redingas kundze. Mēs kā zaļā grupa nevēlamies to atbalstīt nekādā gadījumā, Van Rombei kungs. Varbūt, ka ar jums ka, varbūt ka jums pietiek ar to, ka nākotnē sievietes Eiropas centrālajā bankā sāks uzņemties vadošās lomas tikai pēc 18. gada. Mums ar šādu paziņojumu nepietiek. Mēs vēlamies, lai jau šobrīd sieviete atrastos centrālās bankas varas pozīcijās. Un, uh, neļausim sevi mierināt ar jūsu vārdiem. Nobela miera prēmija. Tas debatēs te tika tā tikai pieminēts, un es pats sev uzdevu jautājumu, vai es būtu kļūdīsies. Tad, kad es uzzināju par šo lēmumu, kas ir pieņemts Nobela komitejā, es biju dziļi aizkustināta. Es to uztvēru gan drīz vai personīgi kā Eiropas politiķi, Es uzskatīju to par tādu negaidītu atzīšanos mīlestībā attiecībā uz šo lielo kopējo Eiropas projektu. Un tad, protams, es ar pavisam citādām gaidām un cerībām raudzījos uz Eiropadomi. Bet kas tad tur īsti notika? Kur tad ir tas aicinājums no Nobel mieru komitejas palicis? Uh, Tas nav novedis pie tā, ka mēs domājam kaut kā svarīgāk, jo man, manās acīs mums ir nepieciešams padomāt par to, kas mums kopīgiem spēkiem bija iespējams un kas būs iespējams. Jā, Ravan Rompē kungs, tagad mēs esam vairāk laika veltījuši tādiem jautājumiem kā Banku Savienība Eiropas centrālā banka un Dragī kunga rīcība un tāpat arī Trišē kunga rīcība. Tas viss ir apliecinājis to, ka krīze tagad ir atkal iegājusi tādā kā citā fāzē, bet nevajadzētu pārāk daudz atlicināt šiem jautājumiem, kā jūs to darījāt šodien savā runā. Es domāju, ka decembra beigas nozīmēs ne tikai to, ka skaidrs kontūrs būs piemērojams attiecībā uz šo te uzraudzības mehānismu. Es domāju, ka mums ir jādomā arī par citām pozīcijām, par cit, citiem pīlāriem. Un jādomā arī par uzticamību veicinošu demokrātisku procesu, tā kā mums ir ļoti daudz darāmā līdz decembra beigām. Uh, Ko es gribētu paturpināt no Svobods kunga teiktā? Van Rompē kungs, jūs sacījāt, ka viss kļūšot labāk. Vai nu jūs esat iepazinies ar citu statistiku nekā es, bet būtu labi ar šiem datiem apmainīties. Es no Pasaules bankas un Startautiskā valūtas fonda esmu saņēmusi skaitļus, kas liecina par to, ka agresīva taupības politika bez citiem pasākumiem neko neuzlabo. Uh, neuzlabo arī budžeta situācija dalība valstīs, ir lielāka budžeta deficīta dalība valstīs un um, arī konjunktūra streiko ne tikai tajās valstīs, kur ir krīze, bet arī citur. Bezdarbs ir pieaudzis un it īpaši tas ir saistīts ar bezdarbu jauniešu vidū. Un ja mēs to zinām, tad tālāka starptautiskā valūtas fonda um, atvēršana Tas liek mums tikai padomāt ļoti rūpīgi par to, kā rīkoties tālāk, un tas tikai apliecina līdzinājās krīzes apkarošanas politikas deficītus. Vai mēs varam panākt lielāku izaugsmu ar šādu politiku? Nu, es esmu interesēta, kas tur tagad notiks. Tad, tad Janī kunga un Atingara kunga izteikums es uztvēru gandrīz vai kā draudus Eiropa 2020. To viņi gandrīz vai izslēdza ilgtspējīga tautsēmniecības attīstība, rūpniecības politikā, to Atingar kungs atspoguļoja tā, es nevaru iedomāties, ka tāds varētu būt. Un tad visbeidzot, prezidents Alāna kungs un Merkels kundze pēc samita tika uzdots jautājums, kurš tad uzvarēja, ja mēs vēlamies uh, to uzzināt, un ja mēs vēlamies teikt, ka Nobela miera prēmija netika piešķirta pareizi, tad es gribētu sacīt tiem visiem, ka padziļinātajai Eiropas Savienībai ir eh, jāņem vērā tas, ka Merkels kundzei jau vēl ilgi pirms vēlēšanām ir jādodas pie sabiedrības un jāsaka, kāpēc. Uh, situācija ir pasliktinājusies, un Olāna kungam vajadzētu iet Francijas sabiedrības priekšā un pateikt, kāpēc Francija suverenitāte ir jādod Briselē. Paldies! Paldies, Sinklērs kundz, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu uzdot jautājumu, vai mēs visi drīkstam runāt divas minūtes ilgāk nekā sākotnēji paredzēts, tā lai visiem būtu vienāds spēles noteikumi. Tas vēl tāds ir Kelenen. Un tagad Kelenen kungs, ECR grupas vārdā. Thank you, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Pagājušās nedēļas Eiropadomē ir dažas labas ziņas, nu, piemēram, 27 dalību valstu vienotā tirgus atbalsts, atvērtāka tirdzniecība, birokrātijas samazināšana un arī dažu nevajadzīgu komisijas priekšlikumu atsaukšana. Tās ir labas ziņas. Mēs gribētu, lai visā šajās jomās vairāk tiktu kaut kas darīts. Man grupa jūs atbalstīs, Barozu kungs, šo iniciatīvu īstenošanā. Taču, ja mēs runājam par galveno dematējumu tēmu, tad kārtēreiz redzam, ka eiro krīzes jautājumā, eiro, uh, eh, padomu neko nav darījis. Rompē kungs, gan jūs, gan arī Barozo kungs e, šeit uzrunājāt mūs jūnijā pēc iepriekšējās Eiropadomas. Toreiz jūs runājāt par e, līdzsvarošanu, solidaritāte pret e, atbalstu. Jūs teicāt, ka Eiropa esot spērus dažus soļus ceļā uz ekonomisko atlapšanu vasaras gaitā, protams, skaidri kļuva redzams, ka atsevišķas dalību valsts pārdomāja to, par ko tika panākta vienošanās. Un dažus mazu mazos uh, eh, solīšus uz priekšu pilnībā aizēnoja lielie lēcieni atpakaļ. Un līdz ar to izrādījās, ka Eiropadoma jūnijā bija kārtējā garām palaistā iespēja. ECB akcijas it kā lika politiskiem vadītājiem pa, a, a, viestirgos pārliecību, taču tas netika izdarīts. <clears throat> Nekas arī nav teikts par uzraudzības mehānismu ieviešanas termiņiem, ir tikai tādi piesardzīgi vārdi par sa, sa, savstarpējo atbalstu. Un jāsaka, ka arī šī pēdējā Eiropa doma vienkārši atkārtoja to, kas tika e, pateikts jūnijā. Tika runāts par Ziemeļa Eiropu, par Vidus Eiropu, bet principā mēs esam strupceļā. Mēs runājam par budžetu suverenitāti, bet ir citas dalība valstis, kas vēlas atdot savu, e, nodo, savu e, čeku grāmatiņu Eiropas Savienībai. Šķiet, ka nekas netiek darīts, lai, atbr, e, lai pārvarētu krīzi līdz Vācijas vēlēšanām tiesībām. Uh, Mm, ir līderības krīze, jāsaka. Šajās debatēs jau tika pieminēts kāds tipisks piemērs. Eiropas Savienībai tika piešķirt šī slavenā Nobela prēmija, tūdaļ pats sākās ķīvēšanās par to, kurš brauks saņemt šo balvu, kurš teiks runu, kurš runās vakariņās un tā tālāk un tā joprojām. Un tad es sāku domāt par visiem tiem politiskajiem vadītājiem un organizācijām, kas patiesībā būtu pelnījuši šo te uh, miera balvu, jo viņi ir bijuši ļoti uh, spēcīgi, augstā kara laikā, esam stāvējuši pretī eh, eh, šim te eh, mm, padomu savienībai. Es domāju par Jānu Pāvilu II, par Margaritu Tečeru, par ģenerālu de Gaulle un tam līdzīgi. Es domāju, ka neviens šeit no mums nelīdzinās, neviena ieguldījums nelīdzinās viņu ieguldījumam. Šiem nosauktiem cilvēkiem bija politiskā drosme, viņi varēja stāvēt uz savām kājām, politiski riskēt un arī ziedot kaut ko savu ideju vārdā. Cik ļoti tas kontrastē ar mūsdienu Eiropu, kad mēs esam bailīgi grūtus risinājumus atliekam uz vēlāku laiku, termiņš tiek saļodzīts un mēs ignorējam politisko realitāti. Līdz ar to miera prēmija tika piešķirta Eiropas Savienībai ne jau tādēļ, ka efektīvi pārvaram ekonomisko krīzi, bet tādēļ, ka nespējam to darīt. Mm, tādēļ Eiropas vadītāji netiek apsveikti. Tā, tā, tā kā žēlastības dāvana varētu teikt. Nobel miera prēmija netiek piešķirta Eiropai tādēļ, ka tā ir spēcīga. Nē, tādēļ, ka tā ir vāja un tā klājas slikti. Un un arī pašā paziņojumā, ja to uzmanīgi lasām, skaidri tas tika pateikts. Līdz ar to beigsim slavināt paši sevi, beigsim sist viens otram uz pleca. Tā vietā vajadzētu ķerties pie sarežģītā uzdevuma, pieņemt steidzamos lēmumus, kas ir nepieciešami, lai Eiropas ekonomika būtu būt konkurētspējīga. Sāksim šo projektu atkal no jauna ar jaunu elpu. Paldies! Un tagad goja grupas vārdā dod vārdu Dzimers kundzei. Godātie kungi! Vispirms es gribētu pateikties Rebekai Harmsai un Ekon komitejai par to, ka vakar vakarā tika pieņemts lēmums izteikt rekomendāciju neievēlēt mērša kungu. Es uzskatu, ka tas ir pareizi un tas ir tāds signāls, kas cerams izpelnīsies arī Eiropas parlamentu vairākumu atbalstu attiecīgajā brīdī, jo es domāju, ka uh, Tas šobrīd būtu pilnīgi nepareizs signāls, ja mēs paziņot, ka šī Eiropa arī tālāk tiks vadīta tikai no vīriešu puses. Un visbeidzot, tad mēs arī dotu signālu, ka tas, kas dažādos līmeņos Eiropas Savienībā ir ticis lēmts, prot par to, kas ir nepieciešams, lai sociālo un reģionālo sadarbību stiprinātu, ka to ir jāved tikai vīriešiem, manuprāt, ka tas nav pareizi. Nu, vismaz vairākums tā neuzskata. Uh, Un visbeidzot par padomu secinājumiem. Tie rezultāti ir pārskatām. Te tika runāts par to, ka divi uzvarētāji tā kā dodas tiem mikrofoniem. Un atkal paziņo, ka neviens nav zaudējis. Nē, cilvēki ir zaudējuši. Cilvēki Eiropas Savienībā ir uh, zaudējuši, jo atkal ir zaudēts laiks, jo atkal nav padomāts par to, ka nekavējoties ir jākoriģē Eiropas politika. Uh, Es gribētu arī norādīt uz piemēru par nodarbinātības paktu. Nu, nevar taču būt tā, ka rekomendācijās vai tajā, ko padomi nolēma, ir ierakstīts, ka vajadzētu runāt par izaugsmas un nodarbinātības faktu finansēšanu no pielāgošanas līdzekļiem. Uh, tas nebūtu pareizais risinājums, un tādējādi jūs apšaubat to, kas ir saistīts ar Eiropas platformu cīņā pret nabadzību un sociālo izskau, izstumšanu. Te ir runa par eh, tūkstošiem cilvēku, kas cieši nabadzību, un tad vēl jūs runājat par to, vai Eiropa, Eiropas Savienība ir pelnījusi Nobel mieru prēmiju. Nu, kādu signālu tad būtu bijis jāraida Eiropā domēji. Vienīgi tas, ka Eiropas Savienības taupības politika ne, pati par sevi nevar radīt izaugsmi. Šī politika ir novedusi pie tā, ka simtiem tūkstoši cilvēku vēl papildus tagad cieš no nabadzības un sociālās izstumtības. Mēs nedrīkstam ne, īstenot tādus negodīgus fiskālos paktus, ir nepieciešams solidaritātes pakts, tāds, kas kalpotu 99% cilvēku. Mums ir nepieciešama ilgspējīga izaugsme, ko var panākt ar labu darbu, ar godīgu sadalījumu un uh, samērīgiem uh, risinājumiem attiecībā uz krīzes cēloņu likvidēšanu. Paraudzieties, saka Grieķijas virzienā. Pēdējā finansējums apjoms ir 600 miljonu eiro kas ir jāizmanto budžeta deficīta samazināšanai. Tas nozīmē 30 miljardi ir domāti banku sektoram. Līdzīgi bija arī Portugāls gadījumā no 800 miljoniem tikai neliela daļa aizgāja budžetam. Te nevar runāt par līdzsvaru, tāds netiek īstenots, un tas ir jāizmaina, un to mēs arī pieprasam. Attiecībā uz kalendāriem, grafikiem un banku savienību uh, atzīstiet, ka šeit ir runa tikai par to, lai nacionāli risinātos banku jautājums eh, tagad risināt savādāk. Jūs te nerunājat par šo papildinošo lomu Eiropas investīciju banku kontekstā. Izkurģējiet šos lēmums, un tad jūs varēsiet runāt par to, vai Nobel miera prēmija bija pelnīta. Paldies! Un tagad EFT grupas vārdā Faraģa kungam vārds. Well, Van Rompuy, when... Man Rompuy kungs, kad jūs pirmoreiz šeit parādījās, diezgan tāda, jūs teicāt diezgan dārgu runu. Jāsaka, ka jūs esat nācija valstu demokrātijas slepkava, jūs esat tehnokrāts un uh, esat šo tehnokrātisko dabu arī parādījis. Jūs, jūs kļūstat aizvien ļaunāks. Man likās, ka jūs runāsiet tikai par federālo savienību, federālo Eiropu, taču tagad šķiet, ka. ka Tagad jūs vēlaties pilnībā paverdzināt valstis, pakļaut tās nedemokrātiskām struktūrām, kas sēdēs Briselē. Es nepareizi sapratu par šo te banku sanāciju un parādu atlaišanu. Šeit bija šajā te eh, zālē liela panika. Mēs domājām, ka e, notiks ekonomiskā katastrofa, taču jūs to visu uztverat kā tādu mierīgu iespēju uzņemties varu. Kas notiek īrie, kas notiek Grieķijā? Šī drausmīgā trojka iebrauc 150 cilvēku sastāvā dažās dienās izpēt situāciju valstā un pēc tam premjerministriem pasaka, ko viņi drīkst, ko viņi nedrīkst darīt. Jūs saglabājat vēs mieru visā šajā laikā. Uh, Spānija un citas valstis uh, vēlas arī uh, šo te parādu atlaišanu un daudz deputāti šeit vēlas, lai Spānija to darītu, lai arī viņiem nu, tiktu diktēts, kas jādara. Montīkungs Itālijā arī vēlas, lai viņu valsts parādus atpirktu, jo šķiet, ka viņš baidās, ka parlamentārā demokrātija varētu graut Eiropas Savienību. Man viss eh, ir kļuvis pilnīgi skaidrs. Van Rompuy kungs, jūsu nākamais solis būs e, panākt to, lai tie, kuriem nav vajadzīga šāda glābšana, parakstītu budžeta garantijas, lai jums būtu pilnvaras iznīcināt e, valdalību valstu budžetus pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši valstu parlamenti. Manuprāt, Eirozona ekonomiski, sociāli un politiski ir ļoti dziļā šajā krīzē, ļoti tumšā cietoksnī, un es domāju, ka valstis, kas atrod šajā cietumā, tajā atradīsies ilgus, ilgu laiku. Šajā kontekstā Nobel miera prēmijas piešķiršana Eiropas Savienībai ir dīvaina. Nu, taisnība, kopš 45. gada Vācija vairs nav iebrukus Francijā, taču es nedomāju, ka tas vispār būtu iespējams. Jā, nu vienīgi mm, taisnība ir tam, ko jūs visi šeit sakat, ka vācieši jau pēc dabas ir ļauni cilvēki. Bet eh, patiesie, patiesās briesmas nāk no Krievijas. Mums ir jāpasakās miljoniem ASV zaldātu, kas ir uh, bijuši uz Eiropas zemes šeit, lai nepieļautu kardarbības uzsākšanos. Eiropa tagad ir sašķēlušies. Neonacistiskā politika pieaug spēkā. Mēs redzam, ka ir neonacistu demonstrācijas ielās. Un patiesība sakot, eh, Nobel mieru miera prēmijas piešķiršana devalvē Nobera miera prēmijas komiteja. Apvienotajā karalistē sabiedriskā doma ir skaidra, lielākā daļa Britu vēlas pamest šo savienību. Dēvids Kamerons ir tā kā tāds cilvēks, kas sēž uz diviem krēsliem. Viņš cenšas izlikties par eiroskeptiķi, kad viņš ierod šeit, un viņš atgriežas mājās, un tad, cīnā, tad lielās ar saviem panākumiem. Bet jāsaka, politiskās izmaiņas nāks drīz Lielbritānija, jo Kamerona atbalsts aizvien sarūk. Paldies! Tas Wort hat jetzt für die Fraktionslosen. Un tagad pie politiskajām grupām nepiedarošie deputāti Sinklērs kundze vispirms. Paldies, priekšsēdētāji! kārtējo reizi noticis samits, kas mums ir solījis risinājumu, taču patiesībā mēs saņemam ļoti maz. E, un to, ko saņemam, ir eiro integrācija. Neievēlēt nekompetenti eirokrāti un akli valstu vadītāji uzskata, ka finanšu krīze ir labs līdzeklis tālākai Eiropas Savienības integrācijai. Cik liela maksa par šādām te fantāzijām par Eiropas Savienotajām valstīm, vai te neko nesat mācījušies no savām muļķībām, Barozo kungs un jūsu aparačiki? Jūs jūs visi eh, ne, nedomājat par vienkāršajiem cilvēkiem. Uh, šīs te pēdējie pasākumi ir uh, eh, balstīti uz to, ka Grieķijas ekonomika ir sabrukus un pašnāvības skaits ir pieaudzis par 43%. Apvienotā karaliste eh, šķiet stāv ārpus visām šīm problēmām. Londonas pilsētas citī gan uh, aizvien vairāk uzplauks. Davids Kamerons uzskata, ka Banku Savienība ir laba lieta, taču viņš neko par apmaiņā par šo atbalstu nav saņēmis. Kāpēc? Uh, Kamerons nemitīgi sola kaut ko, ka viņš saņems no Eiropas Savienības, un tas kārtē reiz parāda, ka tie tikai tukši vārdi. Kārtē reiz konservatīvo partiju it kā ļoti stingri runā par Eiropas Savienību un pret to, taču patiesībā eh, mūsu eh, Kamerons nav nekas vairāk kā vācu kanclers Pūdevs. Eh, ir nepieciešams referendums. Uh, Jāsaka, ka apvienotā karalista gan to negatavojas organizēt, viņi kā mēnesardzīgie dodas iekšā tālāk, iekšā dziļāk e, Eiropas Savienībā. E, Kalahena kungs nosūtiet Kamerona kungam šo te ļoti skaidro ziņu. Mēs pieprasām referendumu. Paldies. Tas vēl tāds ir. Liels paldies. Un tagad Kasalīdes kungs 1 minūte un 30 sekundes. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Pieeja no apakšas uz augšu, soli pa solim, četru gadu laikā. Ar tās palīdzību mēs esam veidojuši ekonomisko savienību, izmantojot ekonomisko, fiskālo un tagad arī banku savienību. Tās ir tā kā tādas mozaīkas daļiņas, kas sanāk kopā. Taču jāsaka, lēmumi tiek pieņemti ar aizkavēšanos, reizēm tie ir neviennozīmīgi, un to ieviešana ir arī ļoti lēna tirgus uh, reaģē arī tikpat lēni. Bankas savienība ir nepieciešama, taču pastāv arī morālās briesmas, ka nodokļu maksātājiem mēs prasīsim sanēt privātās bankas un uzņemties atbildību par to riskiem. Ideja, ka bankas var aizņemties aizdevumus no Eiropas monetārās savienības un ka būs uzraudzības mehānisms ECB līmenī. Uh, tādējādi atdalot eh, dalību valstu parādu uh, nastu no bankām. Tas viss nāk par labu bankām. Bankām tie, protams, nepieciešams tieši atbalsts. Ir nepieciešams eh, piedāvāt jauno kapitalizācijas līmeni, arī parādiem ir ļoti ilgs noilgums, un tas visus ir sākas ekonomiskajai krīzei. Uh, jauno mehānismu vajadzētu iedarbināt retroaktīvi, attiecinot to uz tām bankām, kas jau sen nonākuši šajā sarežģītā situācijā. Paldies! Paldies, un tagad Rojan Goga kungam vārds no sociāldemokrātiskās frakcijas. Merci, monsieur le président! Paldies, priekšsēdētāji! Oktobra padome! izlēma par darbu kalendāru, kas ļaut īstenot eh, jūnija lēmumus. Banku savienība izveidosies 2014. gadā. Tas eh, eh, ļaus uzraudzīt 6000 banku Eiropas Savienībā un atrisināt banku krīzi. Un tas nozīmē, ka pilsoņiem, nodokļu maksātājiem nebūs jāmaksā no savas skabats no jauna, jo pilsoņi algotie darbinieki nav atbildīgi par krīzi. Patiesie ļaundari ir e, šodien tie, kuri apsūdz pilsoņus par sociālo, e, sociālo bezdarbību, bet E, demokrātiskie un sociālie laupītāji, kas ir patiesie vaininieki, ir vainīgi arī pie tā, ka valsts ieslīgst eiro, e, valstis ieslīgst eiro septicismā. Un izsēnes ziņojumā ir rakstīts, ka var pabeigt ekonomisko un monetāro savienību tikai tād, ja ir demokrātisks un sociāls pakts. Eiropas parlamentam ir jāatver jauno daļu katrā Eiropas semestrī, parlamentam ir jālem par trojkas lēmumiem, parlamentam ir ir e, jāizsakās e, e, par monetārās finanšu savienības pārvaldības struktūru. Un mums ir jādomā par to, kā mēs varam pārdzīvot asimetrisko šoku, kā jūs pats to norādījat, Van Rompeigums. Bet arī šim anticikliskajam fondam ir jāsaņem līdzekļi no jauniem un noturīgiem resursiem. Uh, un ir jāpalīdz novērst Eiropas Savienības sadalīšanās. Jūs piekritīsit, ka nevar notikt federāla pāreja bez sociālā progresa, bez demokrātiskas virzības, un tas ir veistījums, ko mūsu parlamentam un tā priekšsēdētājiem ir jānosūta tālāk. Paldies! Paldies, un tagad Alde grupas vārdās pusotru minūtes Sanes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sacīt Barozo un Van Rompēj kungiem, ka šķiet, ka tomēr ir kāda taiminga problēma, un es nedomāju, ka eh, Eiropas krīze ir beigusies, un tie nav priekšlikumi, kas ir vajadzīgi rītdienai, parī, eh, parīdienai, bet darbības jau šodienai. Nosaukšu dažus piemērus. Pirmkārt, Banku Savienība. Mēs visu atbalstām šeit, bet jautājums par to, ka tai ir jābūt jābūt efektīvai, darba spējīgai jau tagad un nevis pēc gada, lai dotu iespēju banku rekapitalizācijai. Ja tāda nebūs, tad valstu parādi kļūs aizvien smagākie, kas nebūtu visai prātīgi. Otrkārt, mums ir vajadzīgs solidaritātes mehānisms un Eiropas obligāciju tirgus izveidošana. Arī tas ir jādara tagad. Pirms valstis, kas ir grūtībās, e, ir e, pilnīgi nosiņojušas. Treškārt, jautājums par budžetu un investīciju ekonomisko politiku. Šobrīd mums ir jāveido nepieciešamās publiskās politikas, bez tām mēs nonāksim dziļā recesijā un tad, kad tāda iestāsies, būs par vēlu. Ceturtkārt, par paritāti Eiropas Savienību institūcijās man ir pusotra minūte e, un pusminūte pievienot par paritāti Eiropas Savienības institūcijām e, pie tā ir jāstrādā tagad un nevis 2018. E, gadā. Citādi, cik tad mēs esam ticami aizstāvot sieviešu tiesības ārpus Eiropas Savienības un tajā pašā laikā ir valstis, kas nerespektē šīs tiesības eh, Eiropas Savienībā. Un piektkārt, demokrātiskā leģitimitāte, kas ar to ir saistām, par to jārunā tagad, citādi mēs pilnībā zaudēsim Eiropiešu uzticību. Paldies, ka man uzklausījāt. Paldies, un tagad ECR grupas vārdā ir Pekinkungs. Priekšsēdētāji, pirmkārt es gribētu sveikt jūs, Barozu kungu un Van Rompēju kungu ar Nobel mieru prēmijas saņemšanu. Diemžēl nevaru sveikt Vidal Kvadras kungu, kas ir šī parlamenta viceprezidents Spānijas televīzijā. Vidals Kvadras teica, ka civilgvarde būtu jāsūt uz Kataloniju, lai apturētu Katalonijas neatkarības centienus. Šīs komentārs, manuprāt, bija ārkārtīgi pretīgs. Kataloniešiem pašiem ir jālem par savu nākotni. Paskatieties, kā Kamerons rīkojas attiecībā attiecībā uz Skotu ne, neatkarību. Viņš teica, ok, 2014. gadā organizēt referendumu. Lūk, šādi ir jārisina šādas problēmas. Nevis armija jālieto, bet demokrātija. Lai paskaidrotu savus komentārus, Vitāls Kvadras mums atsūta vēstuli un visu vairāk pasliktina. Lūk, šī vēstule ir man rokā. To lasot priekšsēdētāja kungs, man bija tāds iespējas, ka to ir rakstījis pats ģenerālis Franko. Uh, Viņš aicina katalāniešu eh, neatkarības centienus par nemierīgiem un nedemokrātiskiem. Eh, ko jūs, kā Nobelpremijas laureāti, darīsiet šajā situācijā? Šūts kungs, kā jūs reaģēsiet? Eh, neko nesat darījuši tik tālu. Šulc kungs, jūs teicāt, ka Vidals Kvadras izsakot savu privāto viedokli, un viņš nerunājot kā parlamenta viceprezidents, taču viņš ir viceprezidents, un to, par to viņš strādā 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Priekšsēdētāja kungs, lūdzu, neslēpieties no realitātes, sauciet savu vietnieku pie atbildības, lieciet viņiem, viņam atvainoties šeit, šajā telpā, un atvainoties katalāniešu tautai, un atkāpties no sava amata, jo viņš nav Nobel miera prēmijas cienīgs cilvēks, nav viceprezidenta uh, cienīgs. Vido Kvadraskungs, kauns jums! Paldies! Jūs jau laikam vēlāk izteiksieties par Eiropa padomu, ja es tā saprotu. Un tagad kāds ir Georgu kungam vārds, lūdzu. Nē, uzgaidiet mirklīt, Hatsi Georgu kungs. Zilās kartītes jautājums Epinga kungam, jā? Ja? Nu tad lūdzu uzdodiet to. Lūdzu. Senjor deputāto. Deputāta kungs. Jūs eh, izmantojat eh, nedaudz atvēlēto eh, laiku lai, darī, lai izplatītu pilnīgu ignoranci. Kā jūs zināt, Vidāls Kvadraskungs norādīja tikai to, kas ir teikt Spānijas konstitūcijā. Vispārējais ir tīri personiski novērojumi, un es paužu nožēlu par tiem. Bitte, Herr Epping, wollen Sie darauf? Lūdzu, Epping, kungs, jūs vēlaties atbildēt? The only thing, the only... Vienīgais, ko gribu teikt priekšsēdētāji, ir tas, ka es nevēlos iejaukties Spānijas iekšējās lietās taču nevaru atbalstīt Eiropas parlamenta viceprezidenta komentārus, kuros viņš saka, ka armija būtu jāsūta uz savas valsts provinci. Es uzskatu, ka vēlētājiem ir jāizvēl, eh, jāpieņem lēmumu nevis armijai. Jūs labāk nekā es zināt par civirglārdas bēdīgo vēsturi, lai darbojas demokrātija un katalonieši paši izlem savu nākotni. Labi, un tagad Hatsi Georgo kungam uz vienu minūtu dod vārdu, lūdzu. Paldies, kolēģi! Mēs redzējām, ka situācija tiek aprakstīta ļoti skaidri. Uzklausījām Barozo kungu, dzirdējām Van Rompē kungu teikto. Un jautājums ir par analīzi, ko darīsim tālāk, kāda ir nākamie soļi. Vai mēs turpināsim šīs lēnās diskusijas un vilcināšanos, un lai raudzītos, kad kaut kad nākotnē tiks pieņemti attiecīgi lēmumi? Es domāju, ka mēs nedrīkstam izmantot demokrātiju pret cilvēkiem mums ir jāsāk rīkoties un jāatrod veidus, kā rekapitalizēt bankas. Mēs nevaram pieņemt tādu situāciju, kad kiprieši un spāņi par visu maksā. Un vai es varu vēl kaut kā skaidrāk izteikties? Mēs esam pa pusē jau ceļu nogājuši, un tagad mēs domājam par to, kas ir noticis, un tagad mēs atrodamies jau paši savās drupās. Uh, Šobrīd mēs runājam par to, ka 90% no līdzekļiem aiziet bankām attiecībā uz kapitāla prasībām. Es domāju, ka ir, tas eh, viņas neaizturēs no aizņemšanās. Paldies! Un tagad Cavēlas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Runājot par Nobela miera prēmiju, godātie kungi, kad jūs brauksiet saņemt šo balvu? Lūdzu, padomājiet par Eiropas pilsoņiem, kas ir patiesībā pelnījuši šo mieru prēmiju, jo viņi ir daudz ko ieguldījuši tās saņemšanai. Tīpaši pilsoņi Eiropas dienvidos, kuriem ir grūtības izdzīvot tajos apstākļos, kādi viņiem ir uzbrukuši šobrīd. Padomājiet arī par pilsoņiem ziemeļos, kas turpina dzīvot Eiropeiskās solidaritātes ideju vārdā. Viņi atbalsta tos pilsoņus dienvidos. Šie cilvēki ir īstie demokrāti, viņi ir tie, kas cieši tic Eiropas sapnim. Tad, ja runājam par darba vietām un ekonomisko izaugsmu, neaizmirsīsim, ka nedrīkstam samazināt struktūra fondus, jo tie var sniegt palīdzību valstīm Eiropas dienvidos un nodrošināt ekonomisko attīstību. Un tagad līdz Malcer kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms uh, samita tika pateikts, ka nebūs nekāda, pie, paz, nebūs nekāda lēmuma pieņēma, tikai tiks uh, ieskicēts. Un, manuprāt, tas ir tāds uh, centrālistisks ceļš uz priekšu, kas uh, vēl vairāk pasvītro to, kā eiro zona ir nonākusi krīzē. Tagad ir tik runāts par fiskālo savienību, par Briseles kontroli pār nacionālajiem budžetiem, stingrāka banku uzraudzības sistēma būtu jāapsveic, ņemot vērā to, ka tieši spekulācijas noved pie tā, ka viena banka pēc otras tagad ir jāglāb ar nodokļu maksātāju naudu. Un Tikai laba uzraudzība varētu palīdzēt izvest Eiropu no krīzi, bet tā vietā, lai šo te avārijas brēmas nospiest, Eiropa tiks tālāk centralizēta. Te tiek runāts par eiro obligācijām, un tas ir nekas cits kā tikai visu šo te parādu kopēju atdošanu. Paldies, un tagad Māro kungam vārds, lūdzu. Grācija, senor prezidente. Senor prezidente della komisione. Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisijas priekšsēdētāji. Die Herren Dohl und äh, Kollege Dohl und Kollege Bar. Kolēģis Dola un kolēģi Barozo, lūdzu tagad esiet tik pieklājīgi un ieklausieties Mauro kunga teiktā. Viņš gal galā arī ir jūsu politiskās saimas biedrs, jums vajadzētu būt pieklājīgākiem, lūdzu kungi. Kuza tutti mi prezidenti, ma in general. Es tik tiešām atvainojos priekšsēdētāju. Komisijas priekšsēdētāju. Es domāju, ka nevar noliegt to, ka situācija uzlabojas, taču pēc samita ir jāsaka, ka sajūtas nav tās patīkamākās, jo jūs atkal atgriežaties pie tiem jautājumiem, kas mūsuprāt jau bija atrisināti. Man ir tāds jautājums, ņemot vērā šo te vienoto uzraudzības mehānismu, kas bez šaubām ir tāds labs kompromiss, ko komisija grasās darīt, lai panāktu, ka dalība valstis kas vēlas, lai šis jautājums tiktu novilcināts. Ko jūs darāt, lai tādā saprātīgākā veidā to tomēr panāktu? Politiskie līderi no dalību valstīm ir sacījuši, ka laiks ir nauda, bet gal galā dažām valstīm, kas vēlas vairāk laika, tas varbūt sagādā problēmas, bet nevajadzētu ļaut tam visam aizainot to ideju, ka ja mēs vienkārši tiks novilcināsim šo jautājumu tālākā nākotnē, tad tas, manuprāt, nestiprinās šo politisko apņēmību. Šī kopējā atbildība, tas viss ir ļoti labi, bet mums ir jāstrādā, jādara reāls darbs un tagad nevis vēlāk. Paldies, un tagad sociāldemokrātu grupas vēdā Gvaltierī kungam vārds lūdzu. Priekšsēdētāja kungs vienotai valūtai ir nepieciešama arī reāla ekonomiskā savienība, nevis kaut kāda disciplīna un noteikuma sistēma. Nē, ir nepieciešama patiesa ekonomiskā pārvaldība, kas pamatojas uz demokrātiskām iestādēm, kam ir pietiekams finansējums. Eiropas parlaments uzskata, ka nav nevienas vienkāršas metodas, kas būtu leģitīmas un tiesiskas, ko mēs varētu ieviest. Šis ir Eiropas parlaments, tāpat kā ir arī Eiropa padoma. Ir ļoti pozitīvi, ka Eiropa padoma šos principus atkal atkārto savos secinājumos, bet mums tie ir konsekventi jāievieš arī praksē. Ir nepieciešama dziļāka fiskālā savienība, lai labāk varētu pārvarēt dažādus satricinājumus. Uh, Taču mums jārunā skaidra valoda, ka fiskālā kapacitāte ir jāveido kā viena Eiropas Savienības budžeta sadaļa, kuros ienākumi nāk no pašu resursiem, kas ir pilnīgi jauni, kas ir papildus resursi un kas arī tanīpat laikā nenovērš mūsu uzmanību no dažādiem citiem veidiem, kā pārvarēt lielo parādu. Atsevišķi kontrakti būtu neefektīvi, nesimetriski un tā būtu arī automātiska vara varas nodošana kaut kam citam, kas mūs atvirzītu tālāk prom no demokrātijas. Mēs vēlamies saistības, ekonomiskas un politiskas saistības, mēs vēlamies koplēmumu kopīgu atbildību valdībām un parlamentiem par to, kā šī krīze tiks pārvarēta. Mums ir nepieciešama lielāka vīzija un lielākas ambīcijas. Tikai tad mēs eh, varēsim panākt demokrātiju, leģitimitāti un izaugsmi. Ir nepieciešams piektais pīlārs, sociālais pīlārs Eiropas Savienībā, kas palīdzēs sabiedrībai pieņemt mūsu politiku, pamatoties uz ceļu karti. Ir jāapgroza šī taupības pieeja. Koplēmuma procedūrai ir jāpiešķir pilns potenciāls, prioritāti jāpiešķir ekonomiskai izaugsmai un darba vietām. Otrakārt, jānodrošina jānodrošina, lai nākamās Eiropas parlamenta vēlēšanas būtu tādas, kurās ievēl arī augstākās Eiropas Savienības amatpersonas. Tikai tā mēs pabeigsim veidot demokrātisko pārvaldības sistēmu Eiropas Savienībā. Tas ir izaicinājums mums visiem, un mēs dosim savu ieguldījumu. Paldies! Paldies! Brakungs, jūs esat kļūdījies. Un tagad go kolēģei Balsas kundzei vērts, lūdzu. Paldies! cik daudzi no mums tiešām saprot, ko nozīmē šis vienotais uzraudzības mehānisms. Man šķiet, ka banku savienība ir kaut kas tāds, kurai nebūs lielas saistības, tāpat kā monetārā savienība. Tā savienos dalību valstis, jo notiks de facto atbildība tādā gadījumā, ja notiks sistēmas problēmas vai sistēma nedarbosies kaut kur. Mums ir jāskaidro pilsoņiem šī sistēma, lai izvairītos izvairītos no kopīgas atbildības uzņemšanos, tiek izveidota ESM un tāpat arī netiek nodrošināta rekapitalizācija Spānijas bankām. Kādēļ mēs tā steidzamies? Vai jūs vēlties mums sniegt labās ziņas pirms pilsoņi pilnībā izprot jaunos mehānismus vai pirms parlaments atrod labāku veidu, kā risināt problēmas? Lai pie patie, patiesām problēmu risinājumiem nenonāktu. Ir šausmīgi steiga, es domāju, šajos lēmumu pieņemšanās. Va, vēl pāris mēnešu laika mums varētu palīdzēt panākt patiesu noregulējumu problēmām. Ja runājam par banku savienību, tad ceturtajā kapitāla prasība direktīvā nekas par to netiek runāts vai Eiropas centrālā banka apstādinās šīs direktīvas pieņemšanu. Es domāju, ka mums tas būtu jāzina jau no paša sākuma. Un visbeidzot par sievietēm ECB valdē ir vajadzīgs vairāk nekā tukši vārdi, kas nekādus solījumus nepiepilda. Dzimuma līdztiesība, kur tā paliek? Visā pasaulē tā ir izgāzusies. Paldies! Paldies! Un tagad pie grupām nepiedrošajo deputātu vārdā stāsienas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropadomas secinājumi vēlreiz ir tāds mēģinājums mm, iespērties pa atvērtām durvīm. Mēs jau šovasar esam par to visu dzirdējuši. Jūs varat iedomāties, ko es, vēl, ko es vēlos. Mēs nevaram slēpt galvas miltīs un nerisināt lielās problēmas, jo pretējā gadījumā situācija tikai pasliktināsies. Uh, jo pretējā gadījumā mēs esam nolēmti nelēmēji. Mums ar lielāku centralizāciju un pārvaldību no Briseles puses neizdosies neko panākt. Iedzīvotāji nevēlas, lai vēl vairāk pilnvar tiktu nododas Briselē. Visi to zina, ja vien nav akli. Mums būtu jābūt demokrātiem, kāpēc mēs neustveram nopietni šos sociālos signālus. Uh, Cerēsim, ka jūs redzat, ka ir labāk veidu un atzīsiet to, ka tas nav pareizais veids, kā risināt situāciju, jo pretējā gadījumā būs lielāks sociālajie nemieri pieaugs, bezdarbs un politiski un ekonomiski eh, šī situācija nekā, nepie kā labi nenovedīs. Ekonomiskā savienība cietīs vēl vairāk, un mums ir tas jārisina. Paldies, Adīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, eh, Eiropas eh, komisijas priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji. Eh, ļoti Žēl priekšsēdētāji, ka mums nav notikušas uh, sagatavošanās debatas šai Eiropadomei ar vispārīgo lietu padomi. Un ja jūs piekristu eh, pad, Eiropadomas priekšsēdētāji, ka jūs ar mums kopā sagatavot Eiropadomi, lai jūs varētu uzklausīt politiskās debatas mūsu parlamentā. Esmu vīlies eh, par padomas rezultātiem. Ļoti maz pateikts par izaugsmu, par konkurētspēju praktiski nekas Eh, nekas eh, par investīcijām un kas ir presē, kad ir eh, panākt vienošanās par Banku Savienības veidošanas kalendāru, par konvencionālām attiecībām starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību. Kā jau citiem runātājiem man grūti tam noticēt, skatoties uz nacionālajām reformu programmām, Francija Fiona valdības laikā sagatavoja priekšlikumus, ko Eiropa padomu jūnijā pieņēma ar jauno valsts prezidentu Francija piedāvāja eh, samazināt valsts izdevumus, pārskatīt reformas, pārskatīt darba tirgu. Es domāju, ka šī teikuma ir jāpārauga eh, katrā valstī. Par sociāliem jautājumiem mēs varam um, noslēgt līgumus, kā to atļauj līgums 155. pants. Mēs varam vienoties par minimālajām uh, algām. Bijušās komunisma valstis jau astoņus gadus ir Eiropas Savienības dalību valsts, un mēs varam runāt par uh, konverģenci minimālajās algās. Mums ir jāatjauno uzticība, mums ir jāatgūst cilvēku, eh, eh, cilvēku cerības. Paldies nākošais runātājs Gerero Salams. Paldies priekšsēdētāji. Nebūtu taisnīgi noliegt, ka šajā padomē ir eh, izskanējušas zināmas virzības uz priekšu, taču jānorāda arī, ka tās nav pietiekami intensīvas un ātras. Lai gan mēs virzāmies uz priekšu, mēs to nedaram adekvātā ātrumā, un mēs attālināmies no tiem mērķiem, ko esam nospraudoši. Manuprāt, šis nebija visai pozitīvs samits, un izstāstīšu, kāpēc atkārtojot atsevišķus lēmumus, kas tiek pieņemti un pieņemti atkal, lēnīguma dēļ, kā tiek ieviesti atsevišķi pasākumi, Un visbeidzot, līdzsvar trūkuma dēļ starp eh, striktu asketisma politiku no vienas puses un e, sociālo sadaļu. Runājot par nolīgumu atkārtošanos, jānorāda, ka tad, kad jau mēs eh, esam noturējuši aptuveni 30 samitus, tos ir grūti atšķirt vienu no otra. Atcerēsimies 2010. gada maija samitu, kurā bija runa par stigriem taupības pasākumiem un 3, 12. gadā runāt par uh, jūnijā par izaugsmi. Uh, tā, taupību mēs, mums izdevās panākt, izaugsmi nepārāk. Parasti secinājums ir norādīts, ka Eh, rezultāti ir jāmēģina īstenot maksimāli drīz, ņemot vērā iepriekšējos samitu rezultātus. Bet šeit, tad, kad mēs skatām rezultātus, tad ir tādi izteicieni ļoti daudz kā da, da, tuvākajās e, nedēļās vai tiek strādāts pie. Eh, bet rezultāti taustām ir mazāk. Runājot par līdzsvaru trūkumu ir vērojams, ka nav pietiekami daudz sociālā satura, sociālā dialoga padomas darbā. Un gribu norādīt, ka pastāv zināmi riski, ka piemēram, ka dalību valstīm tiek uh, Eh, piedāvāts risināt nabadzības problēmu. Mums ir vajadzīga Eiropas atbilde nabadzības problēmām. Tikai tādā veidā mēs leģitimizēsim Eiropas Savienību. Paldies! Nākošais runātājs Luis de Grandes Paskvāls. Paldies, priekšsēdētāji! Ir vecs princips, kas ir izskanējis politiskā jurisprudencē, ka likumi ir jāievēro, jeb pakta sunt servanda. Uh, Un es atsaucies uz eh, jūnija Eiropadomes secinājumiem, lai risinātu eh, krīzes jautājumus. Eh, tirgus spriedzi ir mazinājumies un tas būtu palīdzējis pārraut burvju loku, kas pastāv banku krīzes laikā. Un Eiropa padomu pagājušā nedēļā E, guva nenoliedzamas pozitīvas pasākums. E, secinājumi par banku savienību, tāpat arī vienošanās starp 27 valstīm par banku e, uzraudzības īstenošanu ir adekvāti, tas un pie tā strādās Eirozonas ministri, bet gribu norādīt, ka kritiski jāskatās uz dažādām interpretācijām, kas vienpusīgi ir izskanējušas. Nevar pieļaut, dāmas un kungi, tika e, e, sagrozītā veidā tiek interpretēti mandāti, kas piešķirti ekonomikas ministriem. Ir steidzami jāveido uzraudzības mehānisms, kas aptvērtu visas finanšu e, struktūras. Tas attiektos uz eh, depozītu garantijām, uz krīžu atrasināšanu un eiro izdzīvošana ir eh, cieši saistīta ar efektīvu banku savienību. Paldies! Bulman. Paldies, un tagad Bulman kungam vārds. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, vienu padomu šurp, vienu padomu turp. Eiropā joprojām ir recesija ir nepieciešami izaugsmes eh, impulsi, ir jāuzlabo nodarbinātības situācija. Barozokungs, jūs vēlties, lai iniciatīvas tiktu īstenots vēl jūsu darbības laikā, un, un Rompai kungs, arī jums ir kaut kas jādara, jo pretējā gadījumā Eiropa no krīzes neizies. Un eh, arī padomju sanāksmes neko nemainīs. Eiropā valda liels bezdarbs. Barozokungs, jūs rīcībā ir instrumenti. Jūs varētu ņemt tālāk šos instrumentus, komisija varētu ņemt tālāk šos instrumentus. Nu, kāpēc mēs to nedaram tajos ietvaros, kas mums ir? Uh, pusgada ietvaros. Tas taču gal galā ir saistoši dalību valstīm sākot no šīs dienas. Ir jāsamazina jauniešu bezdarbs katru gadu par kaut kādu konkrētu procentu. Un kāpēc mēs to nedaram? Kāpēc mēs necīnamies pret jauniešu bezdarbu? Mēs šeit Eiropas parlamentā gaidam jūs iniciatīvas. Mums ir nepieciešama lielāka kompetence ekonomikas komiteja ekonomikas eh, situācijā Eiropas Savienības līmenī. Katreiz, tad, kad Šoibu pie mums ierodas, Vācijas finanses ministrs saka, jā, viņš gribētu, lai būtu stingrs finanšu komisārs. Nu, Rēna kungam tad to vajadzētu darīt, varbūt, ka Rēna kungs tagad klausās mūsos. Rēna kungs, tas taču ir brīnišķīgs uzdevums, ja jūs saņemtu lielāku kompetenci. Nu, bet tad mē, mums vajag noslēgt skaidru vienošanos. Jūs eh, savā mandātā to varētu ierakstīt. Nu, tad dzīve būtu jāsāk no jauna, tad jums nevajadzētu vairāk vērsties pie dalību valstīm un jautāt, ko jūs vēlaties. Nevajadzētu vairāk kaut kāds divpusējs vienošanās ar cilvēkiem, kas vispār nezina, par ko ir runa katrā atsevišķā gadījumā, bet jūs noslēdzat mandātu ar šo parlamentu. Eiropai ir visi instrumenti, visas tehnoloģijas un eh, ar to palīdzību vajadzētu stiprināt Eiropas Savienību. Mums nav nepieciešama cita Eiropa, mums nav vajadzīgas jaunas mājas, mums ir nepieciešams stiprināt šīs institūcijas un stiprināt Eiropas parlamentu, ja mēs vēlamies izkļūt no krīzes. Paldies, Bulman kungs! Rēna kungam mēs piesūtīsim jūsu runas protokols versiju, un tad viņš varēs kaut ko ņemt vērā. Rozakungs varbūt viņam var pastāstīt. Uh, un nodot Bulmanu kunga teikto Rēnu kungam, cerams, ka viņš tiešām būs ieinteresēts. Tagad došu vārdu Galai Pelces kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Fakti paliek fakti. Eirostats pavisam viennozīmīgi ir uz tiem norādījis un norādījis uz to, ka mēs neesam pareizi risinājuši krīzi, neraugoties uz to, Eiropa domē netika pieņemt nekādi lēmumi, ir, bija tikai secināts, kāda ir situācija. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunā banka uzraudzības sistēma darbotos saskaņā ar pašreizējām institūcijām un lai Eiropas centrālā banka un šīs bankas kompetences tiktu detalizētāk aprakstīts. Mēs esam pazaudējuši ārkārtīgi daudz laika, un tāpēc mēs nedrīkstam tagad atļauties pieņemt tādus lēmumus, kas eh, nebūtu atbilstoši mūsu atbildībai. Mēs nedrīkstam atļauties, ka tagad dalību valstīm, kas vēl nav Eirozonā, uh, šie lēmumi sāktu kaitēt. Mēs zinām, ka krīze robežas nepazīst, un tāpēc mēs domājam, ka tas, kā mēs šo krīzi esam risinājuši, arī būtu jāskata pārobežu kontekstā. Eiropa var aizsargāt un saglabāt tikai tad, ja mēs rīkojamies integrēti. Attiecībā uz tām valstīm, kas vēl nav iestājušās Eirozonā, nav pieņemami tas, ka saistībā ar banku uzraudzību tiek runāts par dažādu pakāpju Eiropu. Es domāju, ka ja mēs radīsim šādu vairāk pakāpju Eiropu, tad um, tas nebūs labi. Paldies, Ķenako kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es priecājos, ka mēs uh, vēlamies veicināt izaugsmu un darba vietas, bet mums ir jāizmanto pastāvošie instrumenti. Bez sociālās dimensijas mums neizdosies panākt iecerēto. Investīcija bankas stiprināšana arī ļoti nozīmīgs solis, jo tas nesīs labumu tādām valstīm, kas šobrīd ir bu budžeta pielāgošanas procesā. Manas valsts, Grieķijas situācija, arī citu valstu situācijas, kas šobrīd izdzīvo uh, to visu ikdienā. Tām ir jāgūst kaut kāds labums no visiem šiem procesiem. Tad, kad mēs runājam par vienoto uzraudzības mehānismu, tas ir veids, kā padziļināt ekonomikas un monetāro savienību. Es ceru, ka tas izdosies, bet eh, tā ir tikai daļa no risinājuma, un tāpat kā banks ir daļa no šīs problēmas. Dzimuma līdztiesība Es domāju, ka tas ir kas vairāk nekā tikai šīs diskusijas. Mums vajadzētu pāriet pie darbiem. Eiropas Savienība nesaņēma Nobel miera prēmiju par pēdējiem sešiem gadiem. Es domāju, ka tas ir arī tāds uz nākotni vērsts apbalvojums. Mums ir jādomā par um, dzimumu līdztiesību kā vienu no mūsu prioritātēm. Paldies, Ģenaku kundze, un tagad Taisen kundze. Lūdzu. Thank you, well, voorzitter. Voorzitters. Paldies, priekšsēdētāji priekšsēdētāji. Iepriekšējā gada laikā ir spērti daudz soļu, kuru mērķis bija risināt krīzi. Bijuši dažādi soļi, gan standarta soļi, gan mazāk standarta soļi. Jāsaka, ka uzticība tirgos gan nav atgūta, un tā mums ir nepieciešama, ja mēs vēlamies radīt labvēlīgu ekonomisko, monetāro klimati, tā, klimatu un tādu vidi, kas atkal veicinās ekonomisko izaugsmu. Struktūrālām problēmām nepieciešama struktūrāla risinājuma gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Paskatīsimies uz pēdējo ceļu karti ko mums piedāvā prezidents Van Rompuis attiecībā uz ekonomisko un monetāro savienību pie tās šobrīd strādā dažādās iestādes. Es domāju, ka mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām un jāsakārto sistēma. Šoreiz ir jāpieņem pareizie lēmumi nevaram gaidīt, jo tāpat esam pārāk daudz gaidījuši. Ekonu komitejā pavisam nesen mēs pieņēmām balsojumā ziņojumu par dažādajiem ķieģeļiem, kas veido šo ceļu kārtu. Es esmu referente, un es gribētu jūs ņemt, jums lūgt ņemt vērā mūsu uh, piedāvājumu. Ir četri šie te ķieģeļi vai pīlāri, un nepieciešams arī piektais sociālais pīlārs. Šobrīd mēs uh, Eh, strādājam pie Banku Savienības. Uzskatām, ka komisijas piedāvājumu var uzlabot, taču jācer, ka nenotiks aizkavēšanās. Es domāju, ka šī gada laikā mēs varam ļoti, ļoti daudz ko paveikt, ja visi uzņemsies savu atbildību. Eiropas parlaments nekādā gadījumā nekavēs procesu. Paldies! Paldies, Rāngā kungam vārds! Paldies, priekšsēdētāji, godātais padomas priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji! Pirmkārt, eh, gribu izteikt savu gandarījumu par Eiropadoms rezultātiem. Un to es saku, neskatoties uz to, ka galīgie lēmumi parasti tiek atcelt uz pēdējo brīdi. Tomēr jāsaka, virzības priekš notiek. Pilnībā piekrītu Kasulidis kungam. Varbūt varētu uzdot jautājumu padomus priekšsēdētājiem. Ir valstis, kurās, kuras ir nonākušas lielās grūtībās. Tās ir ļoti e, smagi cīnījušās lai panāktu to, ka retroaktīvi tiktu nodalīti banku parādi no valsts parādiem. Vakar mēs uzklausījām Vācijas un Francijas augstāko amatpersonu paziņojumus. Eh, abi šie vadītāji teica, ka pret īriju nu, tie izturēsies kā pret izņēmumu gadījumu. Mans jautājums ir šāds. Vai padomu pieņem kādus lēmumus, kas liecinātu par diskrimināciju, ka notiek šī te nodalīšana starp attiecībām pret īriju vai pret Spāniju? Paldies, Roilko! Ko tātad deputāti, mums Eiropā ir milzīgas problēmas, un mēs bijām vienojušies, ka vispirms mēs tā taupīgāk apiesimies ar savu naudu dalību valstīs, ka mums ir nepieciešams steidzams struktūrālās reformas un ka mums ir arī jāveicina izaugsme. Un to visu mēs darījām. Un taisnība arī tāda, ka šis process ir lēns, bet tas tomēr virzās uz priekšu. Dažreiz es nesaprotu šīs atrauktās runas. Katru reizi ir jā, pasauli jāizgrud no jāizgudro no jauna, bet ceļš, izraudzītais ceļš ir pareizais. Prozokungs, es esmu ļoti pateicīgs par to, ka jūs iestājaties par tādu kursu, ka ir jāstrādā uz priekšu sistemātiski un secīgi, ka nevajag katru nedēļu izdomāt jaunus instrumentus un ne katru nedēļu ir jāsāk ticēt kaut kādam brīnumam, bet tā vietā ir sistemātiski jāstrādā uz priekšu. Tā ir vienīgā pareizā rīcība un gal galā ļoti lēna, bet pamazām mēs redzam arī panākums, un tādā veidā mēs eh, tomēr ar šo pamatīgo rīcību aizstājam sasteigtu rīcību, un sistemātiski, protams, ir jāīsteno kontroli, nevis eh, jāiemet tirgu jauns un jauns idejas. Es esmu ļoti apmierināts ar to, kā mēs šobrīd strādājam. Un runājot par banku uzraudzību, nav jau varbūt svarīgi, kādā veidā šī uzraudzība tiek veikta. Galvenais ir tas, vai šī uzraudzība darbojas. Uh, Un mēs jau savu laiku Nu, varbūt, ka tagad vajadzētu mums vienkārši sistemātiski rīkoties. Galvenais jau ir tas, vai šī uzraudzība darbojas un kā tā darbojas, nevis kad tā darbojas. Un tāpēc sirsnīgs paldies jums par šo sistemātisko un varbūt tādu mierīgāko, bet tomēr uzticamāko kursu. Es uzskatu, ka tā ir pareiza rīcība, jo gal galā beigās jau netiks vērtēts pēc tā, kurš vislabāk ir runājis, bet gan pēc tā, kurš vislabāk ir kaut ko izdarījis. Paldies! Paldies, līdz ar to debats ir beigušās, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Bet man jums ir liels lūgums. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, mēs vēl neesam pabeiguši šīs debates. Mūsu rīcībā ir 5 minūtes brīvā mikrofona procedūrai, bet man ir pieteikušies ļoti daudz runātāji kas labprāt vēlētos izteikties brīvās mikrofona procedūras ietvaros. Viņi jau pirms stu, vairāk kā stundas ir pieteikušies. Tā spontāni. Es gribētu izteikt priekšlikumu pirmkārt apsēsties visiem, jo te būs vēl atbildes runas no Van Rompēja un Barozo kungu puses, un arī skatītājiem, kas atrodas tribīnēs, es gribētu teikt, nav pieņemams, ka tie, kas uzstājas un tie, kas tiek uzrunāti, Nav pieņemams tas, ka viņi netiek sadzirdēti, tāpēc, ka citi tajā brīdī pļāpā. Tā kā lūdzu visi, visus klātesošos apsēsties. Jo pretējā gadījumā es debats neturpināšu. un es būšu pateicīgs arī zāles pārziņiem, ja viņi pieies pie grupām, cilvēku grupām, kas šobrīd zālē diskutē un lūgs viņiem apsēsties, jo, diemžēl, es nerunāju visās iespējamās valodās. Pretējā gadījumā es vērsīšos, vērstos pie katra atsevišķi, un nu, tagad es varētu, teiksim, spāniski uzrunāt delegāciju no tautas partijas. Lūdzu, kolēģi, apsēdieties! Arī zaļajiem to pašu var teikt, Albrecht kungs, jūs drīkstat apsēsties, par to nav jāmaksā. Nu, tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Vispirms Padimātas kundzei vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropadoma, kas tikko notikusi, mums atgādina, ka mēs ilgtermiņā virzāmies pareizā virzienā, taču īstermiņā skaidrs, ka ir jāpārvar krīze, ir jāpieņem lēmumi Eh, sociālā taisnīguma vārdā, pamatojoties uz demokrātiju, un šie lēmumi pēc tam ir jāīsteno. Komisijas prezidenta kungs, šie secinājumi ir ļoti būtiski. Komisija mūs, eh, mums sola, ka turpinās pastiprinātās sadarbības mehānisma darbību, lai īstenot dažādus lēmumus. Sociālais taisnīgums ir viena no lietām, ko šajā kontekstā šobrīd mēs varētu atrisināt. Tā ir, tais, tā ir svarīga gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Tas ir kaut kas ļoti svarīgs Grieķijai. Taču, ja vēlamies virzīties uz priekšu, nepietiek ar valdības solījumiem vien. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka viņu upuri nav velti. Mums ir jāsaprot, ka mēs saņemsim atbalstu un tādēļ šie secinājumi labi patīk. Jordāna. Teikt Jordāns kundzei vārds. Zelo dobro se mi zdi, da je svet predstavil. Paldies! Manuprāt, ir ļoti labi, ka padomi ir noteikusi konkrētas prioritātes. Tas ir sevišķi svarīgi šādos laikos. Es gribētu pateikt to, ko man kolēģi līdz šim nav teikuši. Prioritāte par prioritāti ir jānosprauž arī Eiropas pētniecības telpas um, izveide kas mums ir jāīsteno Ljubļans procesa ietvaros. Mums ir nepieciešama lielāka mobilitāte un labāka apstākļi, tāpat arī ir nepieciešams vienlīdzīgs atalgojums par vienu un to pašu darbu. Mums ir jārada nepieciešami apstākļi, kas palīdzētu darboties pētniekiem. Mūsu deficīts 3% apmērā ir tieši attiecināms uz privātajām investīcijām, otrkārt par iekšējo tirgu. Iekšējais tirgs mūs apvieno un dod mums iespējas attīstībai. Mēs to zinām arī Mums tas ir jāņem vērā arī iztenojot sārunas par budžetu, jo bez attiecīga budžeta ir ārkārtīgi grūti iztenot nospraustos mērķus un vērsties pret krāpniecības gadījumiem. Man ir ļoti žēl, ka nākamās nedēļas laikā uz Irānu dosies delegācijas uzskata, ka tas nav attiecīgi pareizi. Paldies! Thank, thank you, President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pilsoņi apsveic padomes eh, ekonomiskās izaugsmas izcelšanu un arī to, ka padome ir atzinusi, ka ir ļoti svarīga tirdzniecība. Liela daļa tirdzniecības notiek Eiropas Savienības iekšienē. Ko Rumpēja kungs darīs, lai dalību valstis nojaukt esošās barjeras tirdzniecībai, tad lai, tā, lai iekšējais tirgus darbotos tā, kā to vēlas Eiropadome? Ko jūs darīsiet, lai aicinātu dalību valstis pavērt tirgu pakalpojumu jomā, lai pilns potenciāls tiktu sasniegts šajā jomā? Un ko Barozo kungs kungs, jūs darīsiet, lai atceltu atsevišķus priekšlikumus, par kuriem jūs esat runājuši, lai samazinātu regulējošo svaru? Par kuriem priekšlikumiem mēs šeit runājam? Liela daļa tirdzniecības ir arī ārēja. Esam priecīgi par secinājumiem attiecībām ar Japānu, Singapūru un citām valstīm, taču lūdzu neaizmirstiet par ASV. Un visbeidzot, pilsoņi būs priecīgi par Connecting Europe Facility, par šo te uh, fondu. Taču, ja padomi vēl sasniegt šo mērķi, tad ir jāatrod līdzekļi to sasniegšanai. Paldies! Paldies, Herr Van. Paldies, Vatsona kungam, un tagad Van Dālēna kungs, lūdzu. Voorzitter, op de top is gesproken over het bankentoezicht en... Priekšsēdētāja kungs, tika runāts par banku uzraudzību šajā Eiropadomē, eh, un tika runāts par to, ka ECB būtu šī uzraudzības iestāde. Taču liela apjoma parādu uzpirkšana mums nepalīdzēs pārvarēt krīzi. ECB jāsāk ar to, ka tā saņem atpakaļ savu neatkarību. ECB nedrīkst piesārņot savu bilanci ar dalību valstu parādiem. ECB ir nepieciešama tāda politika, kurā ir <clears throat> uzraudzība un banku uzraudzība pilnībā nodalītas viena no otras. Banku uzraudzību nedrīkst eh, koriģēt politiķi. Stabilitātes pakts mums jau parādīs, ka šāda hibrīda pieeja nedarbojas. Banku uzraudzība nav panacēja, tā neatrisinās visas problēmas. Spānijā, Itālijā, Īrijā, Grieķijā mums ir jārunā par eiro nākotni. Un jāskatās uz to izējot no pamatprincipiem. Paldies! Paldies! Ir vēl pieteikušies divi runātāji. Gurmais kundze, lūdzu. Much, Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, man ir komentārs par ECB valdes locekļu iecelšanu. Viceprezidente Redinga šodien nāks klajā ar priekšlikumu par uh, sieviešu kvotām uzņēmumu valdēs. Es domāju, ka tas vēlreiz demonstrē, ka tukši vārdi bez nekādas rīcības neko neatrisina. Dzimuma līdztiesība ir demokrātijas pamatjautājums. Ja runājam par pārējām, pārējiem lēmumiem, tad esmu priecīgi, ka desmit dalību valstis plāno ieviest finanšu transakciju nodokļu viedokļu, tāpat arī, ka uh, komisija nākos klajā ar jauniešu garantijas schēmu. Man politiskā grupa jau sen aizstāv šo priekšlikumu. Ļoti labi, ka tas iegūs praktiskas aprises. Ļoti labi, ka īrijas prezidentūrā ir savi plāni par jauniešu garantijas ieviešanu. Barozo kungs, jūs teicāt, ka darīsiet visu, kas iespējams, lai nebūtu zaudētās paudzes Eiropas līmenī. Tad, taču, klausoties jūsos un Van Rompēja kungā, kad jūs runājat par nodarbinātību un izaugsmi, tad man ir rodas jautājumu, kā jūs to panāksiet bez tiem nepieciešiem finanšu līdzekļiem un citiem līdzekļiem. Baftankungs, lūdzu. Uh, you, uh... Paldies, priekšsēdētāji Šulc. Ļoti reti man ir kaut kas pozitīvs sakāms par Eiropas komisiju. Tad šodien situācija ir atšķirīga. Nedēļas nogalē apvienotajā karalistē skaņūs televīzijā tirdzniecības komisārs Karls de Gohts pēkšņi pateica, ka apvienotā karaliste varētu izdzīvot arī bez Eiropas. Mēs jau to esam teikuši gadiem ilgi. Gribētu uzdot jautājumu Barozu kungam, vai jūs piekrītat komisāru teiktajiem? Lielas paldies! Un pēdējais, pēdējā runātāja Gomes skundz lūdzu. Kā tas iespējams, ka Eiropadomē netika runāts par SVF kļūdām, aprēķinot uh, fiskālos uh, rādītājus taupības pasākumiem un traģiskās sekas Portugālē, Īrijā, Grieķijā, Itālijā, ko pārcieš cilvēki? Tādējādi netieši tika vaināta Eirozona un Eiropas Savienība. Kā tas ir iespējams, ka Eiropas komisija, kurai būtu jāizstāv Eiropas intereses, uh, Eh, tagad eh, nespiež, lai trojka pārvērtētu no jauna pielāgošanās programmas, ņemot vērā SVF atzītās kļūdas un direktoras Lagardas skaidrās rekomendācijas, ka ir nepieciešams ilgāks laiks un arī saprātīgs procentu likmes, lai šīs valstis varētu paveikt savus uzdevumus. Kāpēc komisija un padome uzspiež šo te taupību? François Hollands pareizi norāda norādīja, ka Eiropas Savienības grūtībās nonākušajās valstīs tās būs politiskas un sociālas sekas, kas mūs skars, un arī visu Eiropas Savienību tās skars. Paldies, Gomes! Paldies, Gomes kundzei, un līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta. Es gribētu jūs vēlreiz lūgt, dāmas un kungi, apsēsties. Dāmas un kungi, lūdzu, sēdieties! Lūdzu, dāmas un kungi, apsēdieties. Frau Gormai, seien Sie doch so lieb un nehmen Sie Ihren. Gormais kundze, esiet tik laipni un apsēdieties. Brīvā mikrofona procedūra ir beigusies. Paldies, un tagad es došu vārdu vispirms Barozo kungam komisijas vārdā lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, attiecībā uz um, Eiropadomas rezultātu novērē, novērtējumu. Daži no jums varbūt ir pamanījuši, ka savā sākotnējā runā es pieminēju trīs Eiropadomas tikšanās reizes, un es to darīju tīši prāt, jo Šis samits bija būtisks, lai apstiprinātu iepriekš pieņemtos lēmumus, un tas jau ir progress, jo realitāte, diemžēl, ir tāda, ka bija bāžas par dažu valdību saistībām attiecībā uz lēmumiem, ko tās pašas iepriekš bija uzņēmušās. Bet faktiski galīgais lēmums par dažiem no šiem visvarīgākajiem jautājumiem būs zinām vēlāk. Proti atkar, attiecībā uz Eiropas monetāro savienību decembrī un attiecībā uz, uz finanšu transakciju nodokli attiecībās daudz gadu finanšu schēmu janvārī. Taču ir būtisks progress attiecībā uz iepriekšējo lēmumu apstiprināšanu. Uh, taču tā vēl nav šī nepieciešamā vispārīgā atbilde uz pašreizējiem izaicinājumiem un problēmām Eirozonā un Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka tas ir tāds godīgs novērtējums šai Eiropadomei sasniegtiem rezultātiem. Protams, mēs zinām, ka mēs strādājam pie ārkārtīgi jutīgiem jautājumiem, kur godīgi sakot, mūsu dalību valsts sākotnējās pozīcijas ļoti atšķiras un uh, Es domāju, ka visas Eiropas Savienības interesēs ir radīt pareizos priekšnosacījumus konsensu un operatīvo lēmumu panākšanai. Viens punkts, kur, zināms, progress ir panākts, ir saistīts ar šo te vienoto uzraudzības mehānismu, un es esmu priecīgs, ka šodien šīs debats apliecināja tādu samērā plašu vienprātību attiecībā uz principiem, kas ir izklāstīti komisijas priekšlikumā un atspoguļot padomu secinājumos. Tā skaitā, tas ir ļoti būtiski, par to, ka vienotajai uzraudzības mehānismā ir jāietver visas bankas un ka ir nepieciešama pēc iespējas lielāka atklātība un pēc iespējas lielāka līdzdalība no neeirozonas dalību valstu puses un ka uzraudzības mehānisms ir ļoti svarīgs elements, lai uzlabotu uh, situāciju un lai Eiropas Savienība varētu virzīties uz priekšu, atjaunot uzticamību, padziļināt Eiropas monetāro savienību un pieņemt pareizos lēmumus par banku rekapitalizāciju. Es īpaši apsveicu Eiropas parlamentu izteikto apņēmību un Taisens kundas izteikto apņēmību turpināt darbu pie uh, vienotās uzraudzības mehānismu, lai līdz 2012. gada beigām varētu pabeigt šo darbu. Eiropas komisija gatavojas uzlabot un pārskatīt šo priekšlikumu un, uh, lai šī sistēma varētu tiktu pakāpeniski ieviest, sākot no līdz 2015. Uh, gadam, kā komisija to ierosināja. Tas sāksies ar atsevišķām bankām un pa, pamazām tiks paplašināts uz visām uh, Eirozonas bankām visās dalību valstīs. Vēl viens svarīgs jautājums, ka tad tika pieminēts, man liekas, ka tas bija Māro kunga jautājums, bija tas, cik tas viss ir steidzams. Es gribētu teikt, ka es skaidri pateicu, uzsvēršos steidzamības jautājumu, bet realitāte, nu, nu, ja mēs vēlamies būt godīgi savā izvērtējumā, ir tāda, ka ne visas dalība valstis uh, ir vienās domās par to, cik steidzams ir šis jautājums, un tas droši vien ir tādēļ, ka tās atrodas atšķirīgās fiskālajās situācijās un finansiālajās situācijās, bet es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, lai mūsu atbildi būtu uh, uzticama. Protams, šai atbildē ir jābūt pareizi sagatavotai. Daži no šiem jautājumiem ir ārkārtīgi sarežģīti no tehniskā un no politiskā viedokļa, bet lēmums ir jāpieņem pēc iespējas steidzamāk. Vēl viens jautājums, kas tika izvirzīts, bija saistīts ar sociālo paktu Eiropai. Kā mēs varam papildināt dažus no šiem lēmumiem ar uh, elementiem, kur būtu ņemta vērā sociālā dimensija. Sociālajā paktā ierosinātie elementi lielā mērā jau ir atspoguļoti stratēģijā Eiropa 2020, bet neaizmirsīsim to, ka tā ir stratēģija, kas ir domāta iekļaujošai izaugsmai. Un faktiski otrā Eiropas pusgada laikā makroekonomisko nelīdzsvarotību programma ir bijusi neatņemama šīs stratēģijas īstenošanas sastāvdaļa, un tas sevi ir ietvērs dažādus elementus. Thank you lai nodrošinātu, ka nodarbinātības tirgus un sociālajie jautājumi adekvāti tiek atspoguļoti un izvērtēti šajā jaunajā ietvarā. Šī integrācija ir rezultāts tam, ka nodarbinātības un sociālajie aspekti ir vienas monētas divas puses. Daudz cilvēki runā par to, ka vajadzīgs reāls mi Eiropas finanšu ministrs. Nu, varbūt, ka reāls ministrs arī ekono Eiropas ekonomikai. Un tādējādi mēs varētu pabeigt šo te darbu pie finansiālās stabilitātes, uzņemoties saistības attiecībā uz izaugsmu un ilgtspējīgu izaugsmi un tāpat arī sociālo dimensiju. Nodarbinātība un sociālā dimensija nav tikai ekonomiskās izaugsmas rezultāts, bet arī ļoti būtiski būtisks rādītājs. Komisija uzskata, ka mūsu vērtība, attie, vērtības sistēma attiecībā uz sociālajām, sociālo dimensiju ir ļoti būtiska, un tas joprojām ir priekšnosacījums mūsu ekonomikas izaugsmai nākotnē Eiropas Savienības iedzīvotāju labklājībai un sociālajai kohēzijai. Tas būtu arī jāiekļauj izaugsmas darba kārtībā. 2013. gada sākumā komisija nāks klajā ar izaugsmas un kohēzijas pakotni. Tur būs runāt arī par, runāts arī par vairākiem aspektiem, kurus jūs pieminējāt kā sociālo paktu. Vēstījums, ko vēlos jums sniegt, ir tāds, jā, mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos ar pašais spēkā esošajiem instrumentiem Eiropas līmenī, lai šo ekonomikas un sociālo dimensiju iekļautu plašākā atbildē uz pašreizējo krīzi šajā Eiropas Savienības ekonomiskajā situācijā. Ņemot vērā at, mūsu rīcību nākotnē par uh, savstarpējas atbildības uzņemšanos par parādu, jūs zinat, ka komisija ir iekļāvusi arī attiecīgos jautājumus manas minētajā projektā. Es nepiekrītu tiem deputātiem, kas sacīja, ka viņi atbalsta divpakas saturu. Viņi atbilst, atbalsta budžeta politikas uzraudzību, viņi atbalsta komisijas kompetenci un Eiropas Savienības institūcijas, institūciju kompetenci par ekonomisko pārvaldību, bet viņi uh, neatbalstīs to, pirms tiks pieņemti lēmumi par citiem jautājumiem, piemēram, par sanācijas fondu. Es domāju, ka tā ir kļūda, jo ja jūs vienu ļoti būtisku progresu Eiropas Savienībā padarat par atkarīgu no citiem jautājumiem, par kuriem dalībvalsts vēl nav panākušas vienošanos, tad jūs paralizējat šo progresu un ekonomisko pārvaldību Eirozonā. Uh, Jūs varat šādu izvēli izdarīt, bet es gribētu ierosināt atbalstīt visu to, kas ļaus mums darīt visu, kas ir mūsu spēkos kopienas metodas ietvaros, un tā tas pavisam noteikti ir attiecināms uz divu pakas priekšlikumiem. Vēl viens jautājums. Tā bija, tās bija situācijas, nu, paziņojumu no Starptautiskā valūtas fonda puses. Gribētu arī šo to paskaidrot par šo jautājumu. Šī krīze tiek aprakstīta dažādi, un eiroskeptiķu viedoklis atšķirs. Mums šobrīd ir krīze Eiropas Savienības ekonomikā. Uh, tādēļ, ka nacionālās valdības ir radījušas pārāk lielus valsts parādus, un dažās nozarēs ir bijusi neatbildīga rīcība, arī tā skaitā ārpus Eiropas. Līdz ar to jāsaka, ka Eiropa nebija problēmas cēlons, Eiropa ir problēmas upuris, un tagad tā cenšas kļūt par daļu no atrisinājuma. Tāda ir reālā situācija. Pārmērīgs valsts parāds, viņu bezatbildība un dažkārt pilnīgi bezatbildīga dažu finanšu dalībnieku attieksme ir izraisījusi problēmas. Faraģ kungs, jūsu valsts, kas nav Eirozonas valsts, tagad īsteno ļoti sarežģītu taupības pakotni, un Britu iedzīvotāji cieši no pagātnes kļūdā, kļūdu sekām. Ne jau eiro radīja apvienotās karalistas problēmas. Līdz ar to intelektuāli un politiski būtu negodīgi izlikties, ka eiro ir mūsu problēmas cēlonis. Un tik tiešām Eiropas Savienība piedalās risinājumu rašanā, jo daži dalība valstis ar citu eirozonas valstu palīdzību uh, cenšas uzturēt pie dzīvības savus sociālos dienestus, veselības sistēmas, izglītības sistēmas. Un tāda reālā situācija. Eiropa ir daļa no atrisinājuma, un tagad mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai stabilizētu eirozonu un lai radītu apstākļus izaugsmai bet kāda izaugsme var vajadzīga ilgtspējīga izaugsme, nevis tāda izaugsme kā pagātnē, kas bija radusies patieci, pa, pateicoties pārmērīgiem valsts parātiem. Mēs nedrīkstam turpināt izaugsmi, kas balstās uz bezatbildīgiem privātiem parādiem un valsts parādiem. Ir nepieciešama ilgspējīga izaugsma, un tāpēc Starptautiskais valūtas fonds, tāpat kā Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka atbalsta fiskālo konsolidāciju. Tas, ko SVF pateica, un mēs piekrītam, ir tas, ka dažās dalībvalstīs situācija ir atšķirīga, un abas valstis, kas ir sasniegušas kaut kādus griestus izaugsmas veicināšanai iekšējās uh, pieprasījuma kontekstā, var to darīt. Bet es gribētu teikt, ka Eiropas komisija bija tā, kas ierosināja to, un SVF mūs atbalstīja attiecībā uz to, kā darīt Portugāles, īrijas un Spānijas gadījumā. Tātad mēs ierosinājām šo te vienu gadu, lai panāktu fiskālos mērķus. Tas nebija SVF priekšlikums. Vispirms attiecībā uz Spāniju, tad uz Portugāli. Komisija ierosināja padomē pagarināt par vienu gadu termiņu korekciju īstenošanai par pārmērīgā parāda novēršanu mūsu fiskālie pārskati to pieļāva, bet tad, kad situācija izrādījās sliktāk nekā bija gaidīts, tad deficīta samazināšana notika un uh, nominālā deficīta samazināšanas periods var tikt pagarināts. Tas nav automātiski. Situācija ir jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā un tāpat uzskatīja arī Lagardas kundze, tad, kad viņa sacīja, ka tad, kad tas būs nepieciešams un iespējams. Tā tad vēlreiz, tad, kad tas ir nepieciešams un iespējams. Un tieši tādu nostāju arī uzņēmās institūcijas, kas uzrauga situāciju dažās mūsu valstīs. Ir tīpaši valstīs, kurām ir finanses palīdzības sniegt, piemēram, Grieķijā, Irijā, Portugālē, ir jāizvērtē sekas, kādas būs šī te perioda pagarināšanai. Ja šis pielāgošanās periods ir pagarināts, tad tas var aizkavēt uh, valdības eh, parādu samazināšanas periodu un tāpēc varbūt nepieciešām papildus līdzekļi. Un tāpēc rodas jautājums, vai Nu, tā kā šos lēmumus pieņem valdības, un beig beigās komisija nāk klajā ar priekšlikumu, bet es gribētu skaidri pateikt, beig beigās valdības pieņem šos lēmumus. Jautājums ir par to, vai Eirozonas valstis ir gatavas sniegt papildus finanšu līdzekļus. Tas ir ļoti būtiski, un tas nozīmē, ka šīm te programmas valstīm iespējamā programmas pagarināšana ir atkarīga no problēmām, kas rodas no šī augstā parāda līmeņa un tā domā arī Startautiskajā valūtas fondā. Ir ļoti svarīgi uz to norādīt, un cilvēki varbūt nav pievērsuši pietiekam uzmanību tiem faktiem. Daži no tiem, kas tagad saka, ka mums būtu jābūt uh, elastīgākiem attiecībās fiskālajiem mērķiem, ir tie paši, kas uh, ierosina parādu restruktūrizāciju. Tie ir tie paši, kas saka, ka jā, šīm valstīm nevajadzētu būt Eirozonā. Un tas ir tas punkts, ko es gribētu teikt. Es nepiekrītu tam. Es domāju, ka mums ir jādara, jādara viss iespējamais, lai saglabātu Eirozonas integritāti. Jo tad, kad jūs piekrītat lielākai fleksibilitātei fiskālās pielāgošanas ziņā, jums ir jāsaprot, kādas būs sekas šim procesam un kā mēs varam nodrošināt, ka šīs valsts pēc iespējas drīzāk atgriezīsies tirgu un fina varēs finansēt pašas savus valsts izdevumus. Un eh, tas ir tas, ko es gribēju atbildēt jums uz šiem tiešiem jautājumiem. Daudz kas vēl ir jāpadara, bet es domāju, ka šī Eiropa padoma bija ļoti būtiska, lai tādā relatīvi atklātā veidā apspriestu šīs grūtības es nenovērtēju par zemu tās grūtības un tās problēmas, kas vēl mums ir priekšā. Mēs tuvojamies brīdim, kad, nu, tā kā mazāk, tirgus izdara mazāk spiedienu, tad tā sajūta par to, cik tas ir steidzams jautājums, visās galvaspilsētās nav vienāda. Eiropas institūcijām ir jādodas uz priekšu, es saprotu, ka bez tādas vispārīgas atbildes uz uh, pārvaldību mēs neradīsim šo nepieciešamo uzticību, kas ir nepieciešama, lai atjaunot investīcijas un nodarbinātību. Tas ir mūsu galīgais, mūsu, mūsu svarīgākais mērķis - ilgtspējīga izaugsme un nodarbinātība. Paldies! Tas Wort hat jetzt der. Paldies, un tagad man Rompē kungam mārts. Monsieur le Président, chers collègues. Priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Ļoti daudz no jums ir uzstājušies, lai sacītu, ka ir jārīkojas, jārīkojas tagad. Es jums um, piedāvāju pārskatu ko jūs labi pārzināt, par visu, kas ir paveikts 2-3 pēdējo gadu laikā. Un pat vairāk no jums sacīja, jūs esat izdarījuši daudz, tagad ir jāizpilda, jāīsteno tas, ko jūs esat nolēmuši. Tā tad nav jāveido jauni instrumenti, vairāk no jums to atkārtoja pirms rīcībā esošie netiek īstenoti. Un tajā pašā laikā tiek sacīts, ir jāstrādā, ir jāstrādā tagad. Kas ir paveikts? Es to bieži atkārtoju. Ir neiedomājams, būtu bijis neiedomājams pirms gada vai diviem. Tad, kad mēs strādājam pie Eiropas um, ekonomiskās un monetārās savienības, es konstatēju šī darba laikā, un arī jūs to esat varējuši konstatēt, savās um, komitejās, un, un pateicoties Tīsers kundz ziņojumam, jūs esat varējuši konstatēt, ka ir daudz jau paveikta gan eh, budžeta savienības, banku savienības, eh, monetārās savienības jomā. Ir um, jāpadziļina šis darbs, bet mēs esam eh, krietno ceļa gabalu nogājuši bet dažkārt tas netiek pietiekami novērtēts. Un šeit es domāju, ka mums visiem ir jāatzīst sava vaina gan institūcija, gan dalību valstu līmenī. Mēs esam nepietiekami novērtējuši krīzes apjomu, smagumu atsevišķās mūsu dalību valstīs un konkurētspējas zudumu un parāda izturēšanas spējas zudums ir bijis tik liels, ka tā atjaunošana ir vajadzīgs daudz vairāk laika nekā bija domāts sākumā. Nevar iedomāties nevienu brīdi, ka ar 15% deficītu ar 160% parādu, mēs eh, eh, izbēgam no eh, stingrās taupības politikas. Nevajag domāt, ka deficīts ar 10-15%. Mēs izsprūkam no korektīvas politikas, no asketismu politikas tā netiek uzspiesta no Eiropas Savienības institūciju puses, tā tiek uzspiesta faktu dēļ, sliktas pārvaldības dēļ vairākās valstīs un ilgākā periodā. Un mēs neesam rīkojušies ne dalību valstu, ne kolektīvā Eiropas Savienības līmenī savlaicīgi. Un tā saucamā askētisma stingrā staupības politika nav tāda, kas būtu bijusi uzspiesta no augšas, tā bija neizbēgama, pilnīgi neizbēgama. Un šeit mēs esam nepietiekami novērtējuši krīzes apjomu un smagumu. Un mēs esam daudz tomēr paveikuši pēdējo 2-3 gadu laikā, un darbs vēl nav pabeigts, un tāpēc četri institūciju priekšsēdētāji strādā pie jaunām iniciatīvām. Un viens no pamatpīlāriem ir tas, ka nav bijusi pietiekama finanšu integrācija. Finanšu krīzes sākumā tika izveidotas trīs vai četras institūcijas, bet galvenokārt tas bija koordinācijas līmenī. Un tagad ir jāveido institūcijas, kas ir daudz eiropeiskākas un kas ir vairāk kopīgas visiem. Un tas, ko mēs tagad darām ar vienīgo vienoto uzraudzības sistēmu, ir pasākums bez precedenta. Un, protams, ir jāstrādā nopietni pie šiem jautājumiem. Šie lēmumi ir pieņemti jūnijām komisija ir nākus klajā ar saviem priekšlikumiem septembrī, bet tagad oktobra padome ir noteikusi lielās vadlīnijas, lai varētu pabeigt šo darbu. Arī jums šeit ir sava atbildības daļa, lai varētu īstenot šo banku savienību un e, Paredzētais darba kalendārs ir ļoti ambiciozs. Mēs ceram pabeigt darbu uz gada beigām. Kad likumdošanas ietverts ir izlemts, tad, sākot ar to brīdi, sāksies operatīvais darbs, lai veidotu no centrālās bankas puses šo vienoto uzraudzības institūciju, un arī tas paņems, aizņems vairākus mēnešus, līdz šis darbs tiek pabeigts. Un pamatsām soli pa solim, bet ļoti nopietni, bet arī nepārtraukti tajā pašā laikā tiek strādāts, lai šis pirmais Banku Savienības pīlārs būtu patiesi eiropeisks. Un mēs atkārtojam, ka ir jārīkojas. Mēs rīkojamies, bet nopietnā veidā. Un veicam pasākumus, kas garantē zināmu kvalitāti. Un, ja dažkārt darbs norit lēnāk, tad tas ir šo iemeslu pēc. Es uzskatu, ka mēs esam paveikuši daudz, un ka mēs strādājam pie jautājumiem un īstenojam lietas, kas salīdzinām ar pagātni ir praktiski revolucionārs. Vai mēs esam jau šo ceļu nogājuši? Nē. Un es domāju, ka ir jāstrādā paturot prātā decembri, bet darbs būs smagāks nekā mēs to domājam, jo tagad pēc tam, kad viss ir paveikts, eh, pēc sešpakas mēs ceram, ka arī eh, divpaka tiks īstenot ekspeditīvā veidā ar visu, kas ir paveikts ar stabilitātes izaugsmes paktu, ar visu, kas ir paveikts finanšu palīdzības mehānismam, ar visu, kas ir paveikts šajās jomās. Mēs nonākam pie paša kodola solidaritātei un suverenitātei. Un nākošais e, solis būs kvalitatīvs lēciens. Un vēlos jūs eh, pārliecināt, ka šīs debates būs mm, sarežģītas ne parlamentā, ne padomē, ne citās institūcijās, jo tas, ko mēs, es, eh, ko mēs esam īstenojuši visvairāk. U, mēs esam paveikuši daudz, un tu, mums ir arī jārisina vairāki tabū, kas ir ļoti tuvi solidaritātes un suverenitātes iedzienam. Un kopš starp oktobri un decembri paveiktais darbs būs ļoti smags un būs jāpieņem lēmumi kas eh, skars krietnu daudzumu tabū. Mēs esam runājuši par zināmiem eh, celtniec, būvniecības blokiem, bet mums ir jādomā par integrējošām sastāvdaļām ikvienā politikā. Tas ir eh, ņemts vērā stratēģijā 2020, kā mēs cīnījāmies Barozo un es, lai varētu E, panākt šo piekto mērķi cīņa pret nabadzību. Tas nebūtu nebija vienkārši. Lielākā dalība, daļa dalību valstu bija pilnīgi pret to, bet mēs to integrējām stratēģija Eiropa 2020. Tālāk e, nodarbinātības un izaugsmes e, pakts. Ārpus sociāliem jautājumiem, kas gan var būt vēl vairāk ar sociāliem jautājumiem e, tuvināts kā darba vietu veidošana. Un sociālie, sociālā dimensija ir rodama it visur. Tad, kad es piedāvāju šos e, četrus būvniecības blokus, ja pīlārus, tie ir tradicionāli ik vienā ekonomiskā monetārā savienībā. Un Eiropa Eh, padomē visu politisko nokrāsu valstu valdību vadītāji eh, to neapstrīdēja. Un mēs strādāsim pie šīs sociālās dimensijas kā jau eh, tas tika sacīts, kā arī pie ikviena no šo pīlāru, jeb eh, būvniecības bloku eh, iekšienes. Tāpat arī mums ir jādomā par ļoti nozīmīgiem jautājumiem dalībvalstīm, kas tās pieņem budžeta sanācijas jautājumus. Es pats biju ministrs ilgus gadus. Ikviens pasākums ir jāizvērtē, kā tas, kāda būs tā sociālā ietekme un jāveido tāda politika, kur uz spēcīgākajiem pleciem var likt smagāku nastu. Tad, kad tas ir jāpieņem jau konkrētā līmenī, tad šāds lēmums kļūst sarežģītāks, bet tas jāapzinās gan e, dalībvalstu līmenī, gan Eiropas līmeņa politikās. Vairāk ir norādījuši, ka jārīkojas ir tagad par, pie izaugsmas jautājumiem, dārgie kolēģi, monetārā politika Es nevaru pats sniegt novērtējumu, bet monetārā politika nav restriktīva ar procentu likmēm, kas ir piedāvātas ar negatīvām procentu likmēm, ar centrālo banku, kas ir piešķīrusi um, likviditātes tūkstošiem, par tūkstošiem miljārdu gada beigās. Monetārā politika nebūt nav restriktīva. Budžeta politika vai mēs eh, pārējām no jauna pie tēriņa deficīta? Nē, bet šeit mēs atkal uh, mīkstināsim trajektoriju, mēs to darījām Spānijas, Portugā, Portugāles gadījumā, arī citiem, un ja mēs neturpināsim ar budžeta sanācijas eh, poliņiem, tad tirgi, uh, diemžēl, paši nos, uh, īstenos soda mērus šīm valstīm. Un paplašinot iesākt, iecerēto trajektoriju, mēs krietni zaudējam. Ir jāapzinās, ka vissvarīgākais īsā termiņā ir atjaunot uzticību Eirozonai. Tas ir vissvarīgākais. Uh, Uzdevums. Es atvainojos, ka es nosaukšu dažus skaitļus, bet tad, kad eh, tiek uh, Eh, nosaukti pozitīvi sasniegumi, reizēm tas pat nav politiski korekti, bet tad, kad es redzu eh, lielākā daļā mūsu valstu eh, nos, kritērijus, nospraustos mērķus un kritērijus, un tad, kad salīdzina pašreizējo situāciju ar vissliktāko 12 pēdējo mēnešu laikā es redzu, ka Itālija ir samazinājusies situāciju par 239 eh, punktiem, Portugālē eh, mīnus 800 punkti, Beļģijā mīnus 270 punkti. Tā tad sacīt, ka nav nekāda rezultāta. Nav nopietni. Es ceru, ka gūtā mācība būs tā, ka pagātnē mēs esam e, kļūdījušies. Es arī varu kļūdīties, bet tas ir tajā pašā laikā skaidrs signāls, ka var panākt progresu e, uzticības atjaunošanā. Un tādējādi gan patērētāji, gan uzņēmumi atgūs savu uzticību, un tas palīdzēs radīts, veidots jau pirmās, jau pirmās zīmes to rāda, un mēs nonāksim pie izaugsmas 2012. gada beigās, 13. gada sākumā. Un atjaunot uzticību Eirozonai ir vissvarīgākais, ko mēs varam īstenot īsā termiņā ekonomikas izaugsmēji. Lūk, darbs, kas tiek īstenots šeit Eiropadomē, un ņemot vērā pakāpenisku filozofiju soli pa solim bet tas, kas tiek darīts un turpināts, un tas ir jāturpina un līdz decembrim, un es ceru kopīgi ar jums novembrī. Mēs radīsim vienošanos par daudzgadīgo budžetu. Bet ir jāpanāk vienošanās bez tā bez kā nevar panākt vienošanos, tā ir kompromisa sajūta un politiskā griba. Ja nav politiskās gribas panākt vienošanās, tad šādas vienošanās nebūs. Un no mūsu puses mēs darīsim visu iespējamo tāpat kā visos citos manis vadītajos e, e, samitos, lai mēs kompromisu panāktu. Paldies! Vielen Dank. Damit Liels paldies! Līdz ar to šīs debatas ir noslēgušās. Un tagad mūsu šīs dienas galvenais punkts - fotosesija. Es gribētu vēl izteikt dažus komentārus. Šī ir kamera, ar kuras palīdzību tiks veidota